Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie. Labrīt, kolēģi. Gribēju jūs sveikt mūsu sēdē. Dāmas un kungi, dargie kolēģi. Informēšu jūs par uh, 7. aprīlī un vakar notikušajām koordinatorsēdēm. Jūs varat iepazīties ar visiem pieņemtajiem lēmumiem, uh, kas tika pieņemti koordinatorsēdē, un uh, ja nebūs līdz 12.30 nekādu pretenziju, tad uh, mēs varēsim tos pieņemt. Tagad mēs uh, sāksim uh, balsot par uh, invalīdu tiesībām, ANO konvenciju, un Dāvars Šklets ir. Uh, referents. Sākam balsot. Vienkārši pārbaudīsim, vai viss darbojas. Abstimmung ist geschlossen. Ah, da kommt noch eine jetzt. Wollte mich schon gerade wundern, dass ihr nicht eine mehr habt. Man šķita, nu kaut kas nav kārtībā. Viens balss trūks. Labi, tagad viss ir kārtībā. Gut. Dann kommen wir zur Abstimmung. Tagad balsosim pa īstam. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas pieņemts. 15 par, pret, atturas noraidīts. 16 par, pret, atturas noraidīts. 17 par, pret, atturas noraidīts. 18 par, pret, atturas pieņemts. 19. divās daļās, pirmā daļa par, pret par. Septiņpadsmito pieņēmām, tātad par deviņpadsmito nav jābalso. Was rejected? No, no, we just voted. 17 war nicht angenommen. Nē, 17. tomēr netika pieņemts, saka priekšsēdētājs. Tātad, pirmā daļa 19. grozījuma, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 14 par 27 pret, 1 atturējās, noraidīta. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 21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 Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Jetzt kommen wir auf 32. 32 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. grozījums par pret pret, atturas pieņemts. 40 par, pret, atturas pieņemts. 41 par, pret, atturas pieņemts. 42 par, pret, atturas pieņemts. 43 par, pret, atturas pieņemts. 44 par, pret, atturas pieņemts. 45 par, pret, atturas pieņemts. 46 par, pret, atturas pieņemts. 47 par, pret, atturas pieņemts. 48 par, pret, atturas pieņemts. 49 par, pret pret, atturas noraidīts. Jāpārbauda. Labi, sākam balsot elektronis par 49. Beidzam balsot. 25 par 16 pret grozījums ir pieņemts. Jā, vajadzēja noteikti pārbaudīt.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 57 par, pret, atturas pieņemts, 58 par, pret, atturas pieņemts, 59 par, pret, atturas noraidīts, 60 par, pret, atturas pieņemts, 61 par, pret, atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 61.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 pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret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 pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 41 jā. 41 par, 1 pret, 1 atturējās. 42 tomēr viens jāpieskaita, kam nebija kartiņas līdzi. Pieņemts. Škraica kungs, es eh, vēlos uzteikt jūsu darbu. So, ich komme nun zur Vorstellung des Berichts und den Tagad būs augsta līmeņa grupas ieteikumi par konfliktu zonām un pēc eh, traģiskās Boeing 777 katastrofas lidojuma MH17 2014. Eh, gada jūlijā tika izveidot šāda grupa. Uh, 298 cilvēki zaudēja dzīvību, daudz no viņiem bija Nīderlandes pilsoņi, un pagājušā gada novembrī Nīderlandes izmeklēšanas komitejas uh, vicepriekšsēdētājs uh, mūs iepazīstināja uh, savu ziņojumu. Kīkungs arī piedalījās šajā sēdē un runāja par uh, dažādām vājajām vietām nacionālajās sistēmās. Tādēļ mēs šodien ar prieku gribētu uzklausīt, ko var ieteikt augsta līmeņa darba grupa, un tagad dodu jums vārdu. Mr. Chairman, um... Priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti, man ir patiešām liels gandarījums un gods šodien jūsu uh, klātbūtnē jūs iepazīstināt ar šīs darba grupas darba rezultātiem. Jāsaka, ka darba grupa tika izveidota, kā jau jūs pareizi minējāt, pēc tam, kad uh, norisinājās šī traģēdija 2014. gadā. Mēs mēģinām apzināt, eh, kas īsti būtu jāizdara Eiropas Savienības līmenī, lai labāk varētu cīnīties eh, pret iespējamiem riskiem turpmāk. Nu, protams, rīt eh, pasauli nebūs drošāka, kā tā ir šodien, un ir visai liela iespēja, ka nu, kaut kur tepat mums uzglūm dažādi draudi. Tādēļ mums ir jādomā, kā izvairīties no šādu traģēdiju atkārtošanās nākotnē. Uh, Darba grupa ir strādājusi trīs mēnešus, un eh, tajā tapušais ziņojums tika nodots martā komisārai Bulcai, un tāpat eh, tas tika nosūtīts arī Nīderlandes prezidentūrai. Lai arī padome varētu ar to iepazīties, domājot par EASA struktūru izmaiņām saskaņā ar jauno regulējumu. Uh, bet eh, tāpat tika arī izteikti, izteikti dažādas rekomendācijas, ko veica šī izmeklēšanas komisija. Darba grupā strādāja komisijas, eh, Home un Move ģenerāldirekcija pārstāvji, Eiropas Savienības ārējās darbības dienas, cits sevišķi militārie darbinieki un arī uh, Eiropas uh, izmeklēšanas un uh, meklēšanas centrs Incent. Es domāju, ka arī uh, civilās aviācijas uh, pārstāvju un dažādu aģentūru piedalīšanās šo darbu padarīja jo īpaši auglīgu. Uh, piedalījās EASA pārstāvi, arī līdzsabiedrību darbinieki un EASU vadīja uh, Eh, kādreizējais EKO ģenerāls sekretārs, viņš patiešām ļoti aktīvi iesaistījies šajā darbā. Par ko tad mēs runājām? Un pie kādiem secinājumiem nonācām? Pirmām kārtām eh, mēs sapratām, ka dalībvalstīs situācija ir ļoti neviendabīga un ir tikai dažas dalību valstis, uh, Eh, kam ir eh, piekļuve izlūkdienestu datiem, lai varētu pietiekami labi izvērtēt eh, attiecīgus riskus. Uh, Un eh, šajās valstīs bija arī riska izvērtēšanas komandas grupas, kas sadarbojās ar civilās eh, aviācijas aģentūrām, ar izlūkdienestiem, ar militāriem dienestiem, bet vairumā valstu tomēr šāda situācija nav ikdienišķa, jo nav pietiekam daudz pieejas ne izlūkdienestu datiem, ne arī eh, ir izveidotas šādas riska izvērtēšanas komandas. Un jāsaka, ka ne visām dalību valstīm ir iespējas. Uh, aizturēt uh, savu līdzsabiedrību lidmašīnu došanos uz tās augtajām risku bīstamajām zonām. Un tās dalībvalsts, kurās ir riska komandas, uh, var to darīt, bet lielākā dalību valstu daļa Eiropas Savienībā nevar uh, apstādināt uh, lidmašīnas uh, doties uz konkrētu reģionu. Un tad vajag, lai kāds pateiktu, ka ir šāds risks, nu kāds, tas ir visai absurdi, bet šādam lēmumam ir jābūt. Grupā mēs daudz diskutējām par dalību valstu pārvadātāju interesēm un jāsaka, ka. Atšķirīgu dalību valstu līdzsabiedrības uh, sastopas ar atšķirīgiem riskiem. Mēs esam pieredzējuši, ka ir arī noteikti tāda kā profilēšana, piemēram, no nu, teroristu vēršas pret konkrētas tautības uh, pasažieriem. Un līdz ar to jāsaka, ka vairs eh, neprevelē šī nacionālā pārvadātāja princips, un kā jūs priekšsēdētāji kungs minējāt šajā Malaizijas lidojumā, vairums eh, pasažieru bija uh, nīderlandieši, un tātad jūs varat nopirkt uh, Nīderlandē biļeti un uh, doties ceļā ar uh, malaiziešu līdzsabiedrību, ar citas valsts līdzsabiedrību. Un jāsaka, definīcijas Eiropā arī ir visai izplūdušas, bet mums arī, protams, ir jāapzinās ka Air France, Lufthansa un British Airways eh, nu, varbūt sastops ar citu veidu riskiem atšķirībā no citiem pārvadātājiem citās valstīs, jo jāsaka, ka tās ir valsts, kas ir iesaistīts dažādos konfliktos, eh, dažādos pasaules reģionos. Un šajā darba grupām mēs arī diskutējām par to, ja manā rīcībā ir pietiekam daudz informācijas par iespējamiem riskiem, vai tas nozīmē, eh, ka ir apdraudēts konkrētas valsts, eh, tātad konkrētas karogu valsts lidojums, eh, vai konkrētas valsts pasažieri, vai, vai tas ir risks, kas attiec uz visu Eiropas Savienību. Pie kādiem secinājumiem mēs nonācām? Mēs atzīstam faktu, ka ir dažas līdzsabiedrības, nu, kas ir pakļauts riskam vairāk nekā pārējās. Bet tāpat mēs apzinājāmies, ka ir minimāls riska līmenis, kas īstenībā attiecas uz visiem Eiropas pilsoņiem bez izņēmuma. Un tieši par šādiem draudiem mums ir vairāk jādomā un jādomā, kā pret tiem cīnīties. Kāds secinājums mēs vēl izdarījām? Dažreiz ir jārēģē nekavējoties. Nu, varu šeit ilustrēt ar dažiem piemēriem. Pēdējo divu mēnešu laikā bija brīdinājumi par uh, kaujas lidmašīnu izmēģinājumiem, par uh, šāviņu uh, palaišanu, par raķešu palaišanu no Irānas. Irāna gan netiek uzskatīta par konflikta zonu, to uzskata par bīstamu reģionu. Uh, Un jāsaka, ka tur notika balistisko raķešu izmēģinājumi, nebrīdinot starptautisko kopienu, ne, nebrīdinot arī civilās aviācijas organizācijas. Nu, ko tad darīt tādā situācijā? Uh, Jā, vai mums ir pietiekami daudz laika, lai kontaktētos ar Irānas iestādēm, pavaicāt, kas tad tur īsti notika, vai mūsu rīcībā ir dažas stundas vai dažas nedēļas. Es domāju, nu, ka tajā brīdī mūsu rīcībā bija tikai dažas minūtes, lai attiecīgās aviolīnijas brīdinātu par iespējamām briesmām. Tāpat darba grupā mēs diskutējām par to, vai visas Eiropas Savienības dalību valstis var eh, sadarboties, lai izveidot tādu Eiropas līmeņa risku izvērtējumu, vai mēs turpināsim strādāt eh, kā ierasts, proti, ka nu, dalību valstis strādā, kā viņas to ir pieradušas darīt un nesadarbojas. Vēl radās jautājums, kuram tad ir jāizplat šī informācija par iespējamiem riskiem un kādā veidā. Un kurš tad par ko ir atbildīgs? Ja, piemēram, ir negadījums, kāds varbūt bija informēts par iespējamo risku, un šī informācija tika izplatīta vai nē, nu kurš tad par to visu uzņemas atbildību? Kurš ir atbildīgs par informācijas izplatīšanu vai pretēji neizplatīšanu, un vai mēs varam arī noteikt eh, tādu ārkārtas procedūru? šis ir ļoti sarežģīts attēls, atvainojos par to, bet nu, tas ir balstīts uz ļoti vienkāršiem principiem. Tātad eh, pirmām kārtām darba grupā bija vienošanās, ka mēs esam gatavi sadarboties, ka visas dalība valsts ir gatavas eh, strādāt kopā, lai veidot šo kopīgo Eiropas līmeņa riska izvērtējumu, riska analīzi, un tam ir jānorisinās uh, Home ģenerāla direkcijas paspārnē. Es domāju, nu, ka tas bija tāds ļoti nopietns solis uz priekšu, un arī tās dalībvalstis, kuras ir vis, teiksim, labāk nodrošinātās, kurām ir vislabākās izlūk struktūras, piekrita sadarboties ar Home ģenerāldirekciju, lai izstrādātu stratēģijas, lai veiktu šo kopīgo ES līmeņa riska analīzi. Un Mēs arī vienojāmies, ka riska izvērtējuma rezultātus informatīvajā biļetenā uh, publicēs EASA, pēc tam ar to varēs iepazīties visas dalību valstis un EASA, lai varētu attiecīgos, tātad, lai interesētās puses varētu būt informēti par riskiem, kas ir iespējami lidojot pāri konkrētiem reģioniem un līdzsabiedrībām savukārt ir jāiepazīst ar šo informāciju un pašām uz to balstoties jāpieņem lēmums, vai lidot pāri šim reģionam vai nav, vai viņi var pietiekami labi tikt galā ar, ar šādiem riskiem un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka tas bija patiešām iepriecinošs iznākums un. Mēs arī eh, domājam, ko darīt ārkārtas situācijās, un ja, piemēram, ir tā, ka mm, nebūs pietiekam daudz laika, lai izveidot šo darba grupu kopīgi ar uh, Home ģenerāldirekciju, mēs uh, izveidosim īpašu tīklu, lai sazinātos un komunicētu ar dalību valstīm tīmeklī, mēs tad uh, varētu arī izmantot šo informatīvo biļetēnu, ko publicēs EASA. E uh, Jāsaka, ka par darba eh, rezultātiem varu būt gandarīts, jo eh, konsultācijas uzsākās eh, tādā brīdī, kad mēs nu, pārāk daudz negaidījām. Mēs nedomājam, ka būsim tik veiksmīgi. Un galu galā, ko tad mēs iesakām katrai dalību valstī? ir jāizveido nacionālās riska analīzes sistēmas, tad, kad tiek uh, eh, saņemta kaut kāda informācija par potenciāliem draudiem. Šī informācija ir jāapstrādā valdības dienestiem, par to ir jāapspriežas un tāpat arī, protams, ir jāinformē aviolīnijas. Un tā informācija, ko dalību valstis saņem no izlūkdienestiem, dienestiem, Tā, protams, ja tā attiecas uz citām valstīm, tās arī ir jāinformē. Un dalību valstīm ir ātri jārēģē uz iespējamiem draudiem. Eiropas komisijai arī ir jāuzņemas sava atbildības daļa, izveidojot kopīgo riska analīzes mehānismu, sadarbojoties ar uh, Home ģenerāldirekciju un Un EASA vai nacionālajām aģentūrām vai arī šim tīmeklim tad ir jāsniedz informācija, un, kā es teicu, tas ir operātoru ziņā pašiem uh, izvērtēt visus iespējamos riskus un uz tiem balstoties pieņemt lēmumus, ko tad īsti darīt. EASA tālāk publicēs šo informāciju un arī uh, ieteikumus balstoties uz riska analīzi un, eh, ja nepieciešams, tiks iedarbināts ārkārtas eh, situācija mehānisms. Jāsaka, ka darba grupā nebija pārstāvēts viss dalībvalsts, bet nu, tagad mums ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Mēs vēlamies E, valdes e, sēdē jūnijā prezentēt savus secinājumus. Tur būs pārstāvēts 28 dalību valsts, un tad, kad būs e, nu, jau pirmie iedrošinošie signāli, mēs sāksim strādāt, ir jāuzlabo infrastruktūra, ir jāpārbauda, kā darbojas šis tīkls, bet domāju, ka tas nebūs pats sarežģītākais darba cēliens. Mums ir jāizmanto arī uh, īpaši mehānismi, informācijas izplatīšanai, mehānismus sev pierādījis praksē. Un tāpat mēs domājam par ātras reaģēšanas mehānismu izveidi ārkārtas gadījumos un arī lai šis mehānisms būtu pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un es gribētu lūgt arī jūsu atbalstu. Mēs pārskatām pamatregulu. Un esam arī pie, piedāvājuši jaunu pāntu, kas palīdzēs izveidot mehānismu. Es ceru, ka jūs man atbalstīsiet, jo kā parasti tas, par ko mēs vienojamies darba grupā, Eh, nu, pēc tam, kad šis jautājums nonāk līdz padomē, tur jau ir nepieciešama eh, zināma lavēšana. Es ceru, ka mēs varam rēķināties ar jūsu atbalstu. Nu, mums visiem ir eh, tā tad jādarbojas kopīgiem spēkiem. Es ceru, ka jūs mūs atbalstīsiet, jo jāsaka, šeit mēs nedrīkstam būt tikai. Tā, šauri ierobežot savās nacionālās interesēs, tās ir visas Eiropas intereses un uz spēles ir likts daudz. Liels paldies un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem un uzklausīšu komentārus. Paldies, Kīkungs, par eh, jūsu prezentāciju un noteikti varat rēķināties ar mūsu atbalstu un es uh, Domāju, ka jūs arī piekrītat, ka mums ir vajadzīgs Eiropas risinājums. Pirms debatēm vēl neliela norāde. Tika teikts, ka HOM ģenerāldirektorāts to darīs, un kur tad ir HOM ģenerāldirektorāts? Tas uh, ir. Migrācijas un iekšlietu komisāra ģenerāldirektorāts, tas ir Avropolus kungs. Uh, un no Home eh, ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors mums ir ļoti labi pazīstams Matijas Rūte, kas kādreiz strādāja šeit eh, Tran komisijā, komitejā. Viņš tagad ir ģenerāldirektors DJ Move. Un tagad viens Vanda Kamps. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs, protams, sapratīsiet, ka es kā deputāts no Nīderlandes izrādu īpašu interesi par šī uh, negadījuma sakām. Varbūt, ka tā bija neliela kļūda, bet Kīkungs teica, ka šī katastrofa notika 15. gadā, bet īstenībā tā notika 14. gadā. Jāsaka, ka upuri un viņu tuvinieki un uh, radinieki ir ļoti nepacietīgi, ir šausmīgi daudz dažādu izmeklēšanu. Nīderlandē ir arī diskusijas par radara datiem no Ukrainas, no Krievijas un tā tālāk un tā joprojām. Nu, varbūt jūs tagad vēl nevarat par to neko pateikt, bet Jāsaka, ka upuru radinieki ir patiešām nepacietīgi, viņu pacietības mērs tuvojas beigām. Nu, ja jūs varētu varbūt dažus vārdus bilst, lai šo nepacietību mazinātu, es būtu jums ļoti pateicīgs. Jāsaka, ka darba grupa ir savu darbu padarījusi godam, bet, ja mēs runājam par Eiropas plāniem, uh, tad, protams, tas viss ir jāīsteno, tam visam ir e, jātiek iedzīvinātam. Es gribēju pavaicāt e, par e, EASA kompetencijām, bet Kīkungs jau atbildēs šo jautājumu. Un Marinesko kungs savā ziņojumā pievērš uzmanību tieši jūsu interesēm secinājumu daļā. Un kas tad notiek ar finansējumu? Vai ir uh, nepieciešams papildus finansējums, vai jūs tiksiet galā ar jau uh, jūsu rīcību esošo budžetu? Es visu laiku domāju, ka nu, EAC ir jātiek galā ar to, kas ir tās rīcībā. Un tālāk, Home ģenerāla direktorāts. Nu, kādēļ Home? Un kādēļ ne Move? Es patiešām gribētu kaut ko vairāk dzirdēt šajā kontekstā. Mēs, protams, varam visi padarīt savu darbiņu, bet tad, kad sāk runāt par kompetencēm, nu tad tas tiek uh, uh iegrūsts uh, Home ģenerāla direkcijai. Es domāju, ka tas nav pietiekami labs darba sadalījums. Paldies jums par visu paveikto. Un cerams, mēs tādā veidā varēsim izvairīties no jaunām katastrofām. Danke sehr. Lielas paldies, Roberts Zīle. Jā, thank you. Jā, paldies, uh, Kīkungs, par uh, ļoti, ļoti visaptverošo prezentāciju un arī par priekšlikumiem, ko jūs izteicāt, kā strādāt ar jāsa regulu. Atsaucoties uz to, ko tikko Vims teica par šo konkrēto situāciju ar MH17 es joprojām esmu apmūsis. Rietumu mēdījos joprojām kursē tādi kā um, liecinieku ziņojumi, kuri redzējuši uh, Uh, kur saka, ka redzējuši nevis raķetu šautu, bet ka kaut kas ir nācis no lidmašīnas, uh, jo ir taču veikta izmeklēšana. Katrā ziņā tas ir ļoti mulsinoši, un tas mulsina arī uh, Nīderlandes pilsoņus. Uh, Bet atsaucoties uz jūsu uh, darbu grupu un uh, šiem ieteikumiem, man ir divi jautājumi. Es uh, gaidīju, ka lielākās dalība valstis, kurām ir daudz izlūka informācijas, ka tās apkopot šo informāciju par riskiem dažādās teritorijās, bet dažkārt varbūt šī informācija nav tāda pati no dažādām valstīm, kas nāk jūsu sistēmā. Kurš var izvērtēt un kas var izvērtēt? sniegt šo informāciju un publicēt. Eh, un kur, kurš no EASA izvērtē šo dažādo informāciju? Ja jūs sniegsiet šo uh, informāciju civilās aviācijas administrācijas uh, iestādēm dalībvalstīs, šo informāciju, tad tās nevarēs izvērtēt šo dažādo informāciju. Un otrs jautājums, jūs aprakstījāt to, kā šī uh, dalībvalstīm tiktu sniegt šī informācija. Uh, Kas tad ir ar eh, trešo valstu aviokompānijām? Ir izveidota informācija Eiropas Savienības pilsoņiem um, um, par riskiem, bet viņi arī lido ar eh, Malaysian Airlines vai Aeroflot lidmašīnām, un tad par, kā par šīm eh, lidmašīnām varēs iegūt informāciju. Paldies, un tagad Gazina Maisner. Paldies, Kīkungs, arī no liberāļu puses par jūsu ziņojumu. Man ir Viens jautājums, vai mēs saņemsim prezentāciju? Tā, manuprāt, bija ļoti uzskatāma. Jā, labi, es pieņēmu, ka tā ir, bet gribēju vēl pajautāt par trešajām valstīm, ko Roberts Zīli jau jautāja. Man šķiet lieliski, ka jums ir bijuši tik labi panākumi, jo būtībā ir izdevies uh, piespiest dalību valstis uh, uh, ierosināt, lai tās apmainās ar informāciju, izveidot tīklu informācijas apmaiņai esam mēģinājuši to panākt arī attiecībā uz cita veida terorismu apkarošanu, bet tas nav izdevies. Tātad šis attiecas uz lidojumu jomu, un līdz šim vienkārši dalība valstis negribēja eh, sniegt šo informāciju par teroru eh, aizdomās turētajiem. Un tagad man vienkārši žēl, ka tas nav citās jomās izdevies par PNR. Eh, Jā, um, vai tiešām ir jāglabā visi dati um, par um, visiem uh, pasažieriem, tas ir jādara, PNR tā ir pieņemts, to vairs nevar uh, mainīt, bet arī tur dalībvalsts bija pret pārāk lielu informācijas apmaiņu. Varbūt, uh, jā, galvenais jautājums ir tāds, kādu lomu vēlāk spēlēs PNR Pasažieru datu reģists jau 2016. gadā jūs gatavojaties to sākt ieviest eh, jūnijā, un tad, kad PNR tiks ieviests, vai tam būs tur kaut kāda loma, vai jums ir vajadzīga cita informācija par patiesajiem riskiem konflikt zonās vai attiecībā uz konkrētiem cilvēkiem. Paldies, tagad eh, Marija Kīlen. Arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> kiitoksia. Paldies, priekšsēdētāji par šo ļoti būtisko informāciju, ko jūs eh, tikko mums sniedzāt. Gribētu turpināt to, ko Meisners kundze teica. Kur šobrīd ir lielākie šķēršļi? Vai ir atsevišķas dalībvalstis, kuras ir visvairāk pret šādu te kopīgu informācijas apmaiņas sistēmu? Uh, un dara visu, lai to a, novērstu. To mēs gribētu uzzināt, lai mēs tad a, zinātu, pie kā mums tad vērsties a, un uz ko vajadzētu aktīvāk izdarīt spiedienu, lai panāktu labu informācijas apmaiņas instrumentu. Tas ir instruments, kas mums būtu nepieciešams. Ir svarīgi, lai mēs nenonāktu situācijā, kurā uh, visi pilsoņi potenciāli tiktu uzskatīti par eh, teroristiem, un to arī izjustu dažādu kontroļu veidā. Paldies, tagad Karima Delī. Paldies, priekšsēdētāji. Kīkungs, paldies par jūsu prezentāciju. Lasot jūsu ziņojumu, jāsaka, ka es jums piekrītu, ka tas ir Eiropas līmenis, kurš būtu labākais, lai koordinātu visas šīs lietas. Uh, Pat, ja katra dalība valsts uh, var sastādīt savus ziņojumus attiecībā uz aviokompānijām, bet ir viena lieta, ko es nesaprotu. Patiesībā man ir iespējas, ka tiek pievienots papildus slānis, ja posms, proti koordinācija ar uh, komisijas starpniecību. Un kā tad var nodrošināt to, ka tad, kad būs krīzes situācija, kad būs jārēģē, ka šī procedūra efektīvi darbosies? Kāpēc EASA uh, nav tā, kurai būtu komisijas vietā jādara šis darbs. Man šķiet, ka e asai vajadzētu būt tai, kura ātri apkopotu informāciju par konfliktu zonām, kuras ir bīstam pārlidot un tā tālāk. Vai šis etaps, šis posms tiešām ir vajadzīgs? Atbildiet man lūdzu uz šo jautājumu. Paldies. Tagad Pēters Lundgrens. Nē. Tie tad bija koordinātori un pirms eh, turpinām eh, ar tiem, kas pieteicās runāt. Eh, gribētu sveikt apmeklētāju grupu 43 cilvēkus, ko ir Lielūds Galerkungs. Sveicu jūs mūsu komitejā. Un jetzt hat das Wort Jackie Foster. Tagad Jackie Foster. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Patriki, jums par to, ka ieradāties pie mums. Tikai daži novērojumi. Manuprāt, ir diezgan skaidrs, eh, ka visi cenšas strādāt pēc iespējas drīzāk, ātrāk kopš šī teroru uzbrukumu. Es to negribētu saukt par uh, negadījumu. Tas bija uh, mērķiecīgs uh, teroru uzbrukums. Es nezinu, vai viņi trāpīja pareizie lidmašīnai, ko viņi gribēja trāpīt, bet tas ir cits jautājums. Bet man ir diva veida bažas, jo jūs uh, runājāt par to un tika teikts, kas, uh, kurš DG strādās ar šo jautājumu. Uh, Eh, MUV vai TRAM eh, ģenerāldirektorāts, kas strādā pie lidostu drošības, eh, tad, kad EASA tika izveidota, pirms EASA e izveidošanas viņi strādāja pie šiem drošības jautājumiem, bet es saprotu, kāpēc jūs runājat arī par HOME ģenerāldirektorātu, bet vienkārši uzklausot to, ko jūs teicāt, es nekritizēju to, ko jūs teicāt, bet šķiet, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas šeit ir iesaistīti. Un ja mēs meklējam ātru reakciju, tad kā mēs to panāksim, ja ir visi šie dažādie līmeņi, eh, dažādas aģentūras, struktūras, eh, un tas taču ir tas, par ko mēs šeit runājam. Raugoties uz riska novērtējumu, protams, mums uh, ir uh, jāsturpina pie tā strādāt, uh, Es nesaku, ka nav nekādu atbilšu, bet tas vienmēr ir balstīts uz risku, vai ne? Un tad jūs teicāt, ka tad uh, avio sabiedrībai pašai būs jāizlēmj, un tā var a, uh, tikai balstīties uz to informāciju, kas ir dalību valstīm. Bet kur ir patiesās grūtības? Tas, kā jūs teicāt, ka ir dalību valstis un a, uh, valstis. Uh, kuras ir vairāk mērķi, lielākā mērā mērķi nekā citas dalība valstis, eh, runāt par terāraktiem, un tas ir vēsturiski apsvērumu dēļ, un tas ir tas izaicinājums, bet eh, mēs eh, tiksimies arī kā pirms dažām, pēc dažām nedēļām, un būs iespēja ar viņiem diskutēt, bet tagad izklausās, ka risinājumi ir šur un tur, bet uh, Jautājums ir par uh, izlūk dienestu informāciju. Es nedomāju, ka šo teroru uzbrukumu varētu novērst, pat ja būtu šie uh, pasākumi ieviest, kas tiek plānot, jo mēs nespējam kontrolēt Krieviju vai Ziemeļkoreju. Kā jūs teicāt, mēs nezinām, kad viņi testēs raķetes, viņi pat nevienam neziņo par to, tas ir sarežģīti. Tātad ir uh, jānodrošina. Uh, Uh, lai notiktu uh, izlūkdienesta informācijas apmaiņa, lai to varētu izmantot cīnoties par terora uh, uzbrukumiem, bet ir tāda pretestība arī no dalību valstīm dalīties ar informāciju, jo ja šī informācija tiks sniegta, kā tad tiks nodrošināts, ka tā tiek paturēta konfidenciāli, tie noteikti ir tie izaicinājumi šajā kontekstā. Uh, Un noslēgumā es eh, domāju, ka tas bija ļoti svarīgs punkts par finansējumu EASAI, kas tika uzsvērts. Un eh, jums ir zināma loma, un trīs ceturtais budžeta nāk no nozares. Mēs eh, ieguldām relatīvi nelielu daļu no Eiropas Savienības, un es domāju, ka mums ir jāraugās uz daudz labāku ilgtermiņa uh, stratēģiju, runājot par EASA, lai va, varētu nodrošināt to, ka EASA pienācīgi veids savus pienākumus un vēl var paplašināt savu pienākumu klāstu, un to nevar izdarīt lēti. Es zinu, ka jūs kritizējat par lietām, bet uh, uh, ir. Uh, kaut vai par šiem bezpilotu lidmašīnām runājot, uh, un es ar regulas pārskatīšanu, es būšu ēna referenta no EKR, un es domāju, ka mēs uh, pieņemsim tos punktus, ko jūs uzsvērāt, es to gribētu papētīt uh, detalizētāk, un varbūt mēs par to varētu parunāt, bet visādi citādi. Ņemot vērā tos ierobežojumus, kas jums ir, manuprāt, jūs esat strādājuši tik ātri, cik tas bija iespējams, bet man ir bažas par to, cik daudz cilvēku un struktūra ir iesaistīts šajā visā. Cik cilvēkiem tad šeit būs jāpieņem lēmums, tās ir manas bažas, par to esmu norūpējusies. Un mums ir uh, jābūt uh, tādai sistēmai, kas ir daudz proaktīvāka nekā reaktīva. Uh, šīs struktūras man izskatās ļoti birokrātisks, un tā, manuprāt, ir bijusi viena no lielākajām Eiropas Savienības problēmām. Uh, Bet paldies, manuprāt, jūs tiešām uh, pieņēmāt uh, tos komentārus, kas tika izteikti, kad bijāt pie mums, un uh, mēs noteikti jūs atbalstīsim un turpināsim cieši sadarboties, lai redzētu, ko varam uzlabot nākotnē. Paldies! Lielas paldies! Um, thank you, Chairman, thank you, Mr. Paldies priekšsādātājiem, paldies, Skēkungs, par jūsu prezentāciju. Es domāju, ka Eiropas pilsoņiem ir ļoti svarīgi, lai būtu koordinēta reakcija uz uh, uzbrukumu, jo tagad mēs dzīvojam ļoti atšķirīgā pasaulē. Un es domāju, ka pilsoņiem, kas ceļo, ir jāapzinās, ka kaut kas tiek darīts un ka viņi tiek aizsargāti pēc iespējas labākā veidā. Es piekrītu daudzām bažām, ko citi deputāti jau pauda, proti, ka netiek nodot informācija no dalībvalstīm, valstīm un tas attiec arī uz terora uzbrukumiem Briselē un Parīzē. Es šeit nenosaucu nevienu konkrētu valsti, bet eh, ne visās dalībvalstīs ir tāda paša līmeņa militārā izlūka informācija, un tāpēc ir saprotam, ka dažas valsts negrib varbūt dalīties ar šo informāciju, bet tas ir šķēršlis, šķērslis eh, šajā darbā. Uh, tās tiešām ir nopietnas problēmas, ar kurām ir jātiek galā. Šī informācija, jā, tās nepieejamība ir šķērslis. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt par avio kompānijām, ar kurām runājat, ir jāreaģē ātri, stundu vai dienu laikā, ja būtu kāds drošības jautājums, vai jūs varētu pastāstīt par savu pieredzi, cik labi aprīkotas ir uh, līdzsabiedrības, uh, lai reaģētu uz šādām situācijām, cik tām ir personāls un uh, pieejama informācija. Un gribētu vienkārši atzīt arī to, ka tas nozīmētu uh, vairāk darbu jūsu aģentūrai un vairāk finansējumu. Uh, jo mēs uh, aizvien vairāk prasām no jums šajā jomā pasažieru drosības, eh, eh, gaisa telpas, lidostu eh, drošības jomā. Tas, protams, maksās vairāk un nebūs iespējams to paveikt ar tiem resursiem, kas ir tagad. Tātad es pilnībā atbalstu. <clears throat> Un mēs jūs atbalstīsim, cik vien ir iespējams šajā jomā. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies. Tagad Matejs Vermiltenbergs. Jā, dank u, voorzitter. Eh, en dank aan... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī Kī kungam par šo uh, tik izsmeļošo prezentāciju. Un ir pagājuši ļoti daudz eh, mēneši pēc MH17 traģēdijas. Nu, vajadzētu taču būt tādai Eiropas brīdinājuma sistēmai jau ieviestai. Un uh, gribēju pavaicāt, tad, kad, piemēram, kāda līdzsabiedrība tiek brīdināta. Uh, cik liela izvēles brīvība tām ir, vai tas ir patiešām balstīts uz brīvprātības principu, vai tās arī var neievērot šo ieteikumu. Kam tad gal galā ir eh, nu, pēdējais vārds eh, Nacionālajai aviācijas aģentūrai vai līdzsabiedrībai, vai piemēram aģentūra var aizliegt eh, šo lidojumu veikt vai nē, vai arī nu, te asajā iejauc otrs jautājums ir ar to saistīts iepazīstoties ar, ar pamatregulas EASA jomā pārskatīšanu, jāsaka, ka ja mēs gribam šādu Eiropas uh, brīdinājumu sistēmu izveidot uh, un ieteikumus sniedz EASA, nu tad, protams, EASA ir jābūt ļoti spēcīgai un varbūt, ka šo priekšlikumu arī par regulas pārskatīšanu vajadzētu uzlabot. Paldies! Danke sehr. Paldies! Tagad Petrs Vandālens. Jā, Fulžīt. Priekšsēdētāji, man arī ir daži jautājumi Kīkungam. Nīderlandē un citās valstīs arī dzīvo simtiem uh, šo upuru tuvinieku. Nu, vai uh, šī ir tā sistēma, kas ļaus izvairīties jo jauniem MH317 lai mēs varētu upuru radiniekiem pateikt, kas tāds vairs neatkārtosies. Jo, nu, tā jau ir lietas būtība. Simtiem cilvēku ir gājuši bojā. Un tagad mēs izveidosim tādu sistēmu, kas izskatās uh, uz papīra ļoti skaisti, bet mēs gribam tādu sistēmu, lai mēs varētu pateikt visiem upuru tuviniekiem, uh, ka šie teroristi, arī tie, kas uh, izšāva buka raķeti, nevarēs kaut ko tādu atkārtot. Es nezinu, vai ar sistēmas palīdzību mēs to varēsim panākt. Drīzāk jau nē, vairāku iemeslu dēļ. Priekšsēdētāji kungs, es vairākus gadus uh, biju uh, Nīderlandes aviācijas inspekcijas valdē. Un mēs arī īstenībā ļoti bieži pieredzējām, ka slepenie dienesti nepiedāvā informāciju. Izlūkdienesti arī nav viena un tie paši, tie nav vienādi visās dalību valstīs. Ir val, piemēram, Nīderlandē eh, izlūkdienestam ir daudz vairāk kapacitāšu nekā, piemēram, Bulgārijā. Uh, un KLM. Tātad šis bija lidojums, ko veica kopīgi KLM ar Malaiziju. Un kas tad notiek, ja šeit ir pat nu, trešo valstu avio sabiedrības? Vai mēs domājam, ka Home ģenerāla direkcija visu atrisinās un mūs izpestīs no šādām nelaimēm? Jā, uz papīra tas izstās vienkārši fantastiski, bet praksē tas neļaus izvairīties no simtiem upuru. Uh, nākotnē. Es domāju, ka šī sistēma patiešām nepiedāvā nekādus risinājumus. Jā, mums jādomā par uh, to, cik atšķirīgi un ar cik atšķirīgām jaudām darbojas uh, izlūkdienesti dalību valstīs. Nu, tie varbūt kādu kumosiņu informācijas cit, citām piedāvā, bet viņi grib pretī arī kaut ko. Tādēļ, Kīkungs, es patiešām esmu ļoti skeptiski noskaņots. Jā, paldies! Danke sehr. Lielas paldies. Tie bija deputāti, kas gribēja izteikties. Tagad jums vārds, un varbūt jūs varētu arī vēl parunāt par to, eh, kā tad jūs nonācāt pie šī lēmuma, ka Home ģenerāla direktorāts to darīs, un uh, pasakiet arī par šiem lēmumiem. Thank you very much, Mr. Chairman, and, and thank you very Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies par ieskatu, eh, analīzi un arī jautājumiem. Nu, atvainojiet par šo kļūdu, jā, es eh, tiešām, protams, katastrofa notika 2014. gadā, es eh, izlasīju kaut ko nepareizi no pierakstos, atvainojiet par to. Vai mēs būtu varējuši novērst eh, šo katastrofu? Mēs uzdodam sev šo jautājumu katru reizi, kad notiek kaut kas slikts. German Wings avārijas. Uh, uh, pēc tātad German Wings avārijas mēs eh, jautājām to pašu, mēs eh, jautājām, vai iespējams no kaut kā tam līdzīga izvarīties, lai tas nekad neatkārtotos, bet, nu, vienkārši atgādināsim sev, kā tas notiek, um, jo šodien tas arī notiek. Mēs, protams, izmantojam komunikācijas kanālus, apmaināmies informāciju, bet tas tomēr notiek. Un, uh, mums, teiksim, ir viena valsts, kas uh, uh, saka, mums ir uh, informācija par teroristiem, uh, kam ir, uh, teiksim, šādi un tādi ieroči, un kas apdraud uh, tādu, šādu vai tādu sektoru, un, teiksim, apdraud lidostu vai uh, uh konkrēts lidojumus, jo mēs zinām, kas par ieročiem uh, tie ir un uh, ko ar tādiem var pastrādāt. Un, uh, teiksim, šī informācija ir vienai valstī vai divām. Uh, tā tas bija līdz šim brīdim. Tagad mums ir informācijas apmaiņas sistēma. Tātad šī informācija ir visām valstīm. Um, vai tas palīdz novēršanai? Es nezinu, iespējams, līdz katastrofai nebūtu nonācis šā vai tā, bet vai tas palīdz mums labāk novērtēt uh, riska faktors un rēģēt ātrāk. Jā, pilnīgi noteikti. Un es, protams, nevaru jums apsolīt, ka šāda tipa negadījumi eh, nekad vairs nenotiks. To es tiešām nevaru solīt. Bet es varu solīt, ka mēs eh, varam dalīties informācijā un varam novadīt šo informāciju relevantiem spēlētājiem. Un tas ir kaut kas, ko es varu apsolīt. Un runājot par eh, Eiropas Savienības un ne Eiropas Savienības eh, kompānijām mēs eh, izmantojot eh, jātā, nododam informāciju tālāk arī ne Eiropas kompānijām. Mēs apspriežamies citām valstīm, ne Eiropas valstīm un noskaidrojam, vai viņi vēlas piedalīties informācijas apmaiņas sistēmā, vai viņi vēlas tai pieslēgties un tā tālāk. Nu, mēs runājam arī ar aviokompānijām. kompānijām Kad eh, kompānija saskata risku kaut kur, tad eh, būtu obligāti, man nepatīk vārds obligāti, bet eh, tā būtu viņu atbildība novadīt šo informāciju tālāk um, aviokompānijām, kurām tiek veikti kopīgi lidojumi. Mēs pie tā strādājam, lai uh, darbības joma tiktu pēc iespējas paplašināta un uh, lai nodrošinātu arī, uh, ka ne Eiropas aviokompānijas, kas pārvadā Eiropas uh, pasažierus, arī būtu iesaistīti. Kāpēc DigiHome? Jo jau ir darba grupa DigiHome ietvaros, kas aplūko uh, pret terorisma pasākumus un uh, uzlabotu drošību un attiecīgas telpas un uh, izlūku dienas datu uh, informāciju, un uh, DigiMove nav piekļuves uh, izlūkdienas datiem. DigiHome ir šāda piekļuve, un mēs ar viņiem ļoti labi sadarbojamies. Kā jau teica priekšsēdētājs uh, Matijas Rūte, jā, viņš ļoti labi pārzina transporta lietas, un tiešām mums ir ļoti labas attiecības, un tas labi norit. Viena no problēmām, jūs to pieminējāt, tik tiešām skar organizatorisko pusi DigiHome grupa eh, tiekas četras reizes gadā, vai, teiksim, jā, ir ārkārtas apstākļi, kā, teiksim, pēc uh, uh, teroristu uzbrukuma metrodžeta uh, lidmašīna Ēģiptē. Jā, bet uh, tas prasa zinām laiku. Organizēt sanāksmi visiem, ierasties Briselē. Uh, vai pat organizēt eh, drošu videokonferenci. Tāpēc, eh, ko mēs šeit aplūkojam, grupas sanāksmēs ir sistēmiskas lietas. Kāda situācija šobrīd ir Ēģiptē, Pakistānā, Irānā, Irākā un tā tālāk? Kā šī situācija attīstās? Kur ir riska faktori lidostās vai citur? kur eh, ir apdraudējums, kā to var novērtēt. Un eh, mēs sagatavojam pārskatu, ko jāsā e publisko. Tad, lai atbildētu jautājumu, tā nav jāsā, e kas eh, saņem visu informāciju, kas ienāk no dalību valstīm, un, kura pēc tam analizē un sagatavo pārskatu. Visas dalību valstis kopīgi šajā darba grupām. Um, sagatavo kopīgu pārskatu attiecībā uz riska faktoriem. Darba grupā mums notika diskusija par to, kas notiek, ja mums eh, netiek sagatavots eh, šāds eh, kopīgais novērtējums par riska faktoriem. Mm, kas, ko mēs darām EASA? Mēs publiskojam šo informāciju, kas mums ir ar dažādām opcijām, tā teikt, lai beigu beigās uh, aviokompānijām būtu attiecīga informācija, vismaz visa informācija, ko varam viņam piedāvāt. Ja mēs, mēs neesam izlūka dienests, un mēs nevēlamies tādi būt, kaut arī mums ir personāls, kurām ir attiecīgas eh, kvalifikācijas, bet um, mēs tomēr paļaujamies uz dalību valstīm, lai sagatavotu šo kopīgo riska novērtējumu ziņojumu. Uh, Iespējams, ja notiek uh, kaut kas neparedzēts, uh, katastrofas, uh, varbūt uh, grupa nedarbojas pietiekami proaktīvi, teiksim, spārnotas uh, raķetes, kas pie, kas pie jūrā, uh, lai uh, apdra ar mērķi apdraudēt Sīriju uh, vai arī Irānas uh, raķešu balistiskie testi. Dažreiz mums jārēģē ļoti ātri un mums nav laika sasaukt šo darba grupu DigiHome. Tas eh, tā ir. Ko mēs tad darām šādos gadījumos? Mums ir kontaktu tīkls dalību valstīs, un mēs uzdodam viņiem jautājumus. Mēs jautājam, kāda ir jūsu nostāja, ko jūs ieteiktu. Protams, eh, mēs piedāvājam arī dažādus risinājumus. Un um, tas labi darbojas, jo mm, abos gadījumos gan par ka Kaspiju jūru, gan uh, par Irānas um, spārnotiem raķitēm. Jā, saspējam sagatavot rekomendācijas vairāk stundu laikā, tā kā tas darbojas praksēm. Jautājums ir, vai tām jābūt rekomendācijām vai um, kaut kam saistošam. Daudz par to tika runāts, un um, Daudz saka, mēs eh, nevēlamies, lai EASA, eh, e kas ir Eiropas aģentūra, būtu pilnvaras eh, neļaut lidot mūsu lidmašīnām, kaut arī Airbus gadījumā mēs to esam darījuši. Ehm, nu jā, tā, protams, būtu ļoti liela atbildība aizliegt lidot mm, uz kādu konkrētu valsti vai zonu, un um, mēs neizmantosim bieži šo iespēju. Mēs to pat nevēlamies darīt, bet um, pārskatot pamatregulu, šāds teksts tika ierosināts, jo runājot par dažām uh, valstīm, tur tā ir vienīgā iespēja aizliegt aviokompanijām veikt lidojumus uz uh, noteiktām pasaules zonām, teiksim, Nīderlande. Nīderlandes valdība. Mm viņa iestādi nav juridiskas, eh, nav juridisko pilnvaru aizliegt mm, aviokompānijām kaut kur lidot. Eh, Lielbritānijā, eh, Vācijā tas ir iespējams, bet Bulgārijā, Romānijā, Skandināvijā tas nav iespējams. Nīderlandē arī ne. Tā kā mums jāņem vērā visu Eiropas spēlētāju intereses, un varbūt eh, šim gadījumam mums ir vajadzīga šāda pilnvara. Atceroties, protams, ja mēs to izmantojam, tad tas tam jānotiek pēc konsultācijas ar dalību valstīm un jābūt um, izstrādātai procedūrai, kā to piemērot, bet tas būtu jāskata praksē. Jums bija jautājumi arī par MH17 katastrofu kā tādu. Mēs uh, nedodarbojamies ar uh, katastrofas izmeklēšanu. Nīderlandes komiteja ir publiskojusi savu ziņojumu. Es uh, liecināju parlamenta priekšā Nīderlandē, un šai liecībai man nav ko piemetināt. Es, diemžēl, te nevaru neko vairāk pastāstīt. Par resursiem Tas ir EASA um, kompetence skatīt šīs lietas. Tā bija uh, tā diezgan konceptuāla un teorētiska diskusija dažām dalību valstīm. Teiksim, mums teica, jums nav mandāta drošība un jūs nedrīkstat ar to nodarboties. Mm, bet um, jau viskomitejā es pieminēju šo aspektu. Labi, ir daži zonu pārlidojumi, un kur uh, uz likmes ir uh, pasažieru drošība. Drošums, drošība tam nav nozīmes. Jā, mums ir iespēja kaut ko darīt, lai uh, pasažierus aizstāvētu. Pēc es vienmēr esmu atbildējis, pat ja striktu sensu, tas nav Nu, tā, tas neskar drošību vai drošumu, tas ir saistīts ar lidojumu drošību. Līdz ar to es uzskatu, ka es drīkstu rīkoties. Turklāt, ja tā nebūs jāsaka, kas rīkosies, kurš tad, tad darīs DigiHome, DigiMove, vai viņam ir instrumenti, nu, lai to darītu, vai nacionālas iestādes darbosies. Protams, nacionālas iestādes var to darīt. Bet, kā es teicu, pirmīt to nepietiek. Un, šie pasākumi neaizstāv efektīvi visus Eiropas pilsoņus. Par resursiem tad, tad mums ir menedžeri, mums ir projektu virsnieki, mums ir uh, cilvēki birojos, uh, nu, teiksim, krīze notiek reizi trīs mēnešu laikā, uh, tāpēc, teiksim, mums nav vajadzīga tāda ārkārtas apstākļu komanda, kas eh, strādās 24 eh, stundas. Mm, nu, mums ir eh, sistēma, kas ļauj cilvēkiem ātri sarunāties, sasniegt vienam otru pa telefonu, nosūtīt steidzams e-pastus un, un H24 pakalpojumi ļoti dārgi, protams, bet nu, mēs izmantojam ne visu, ko varētu izmantot, bet šobrīd es domāju, ka tieši šim aspektam mums nav nepieciešams palielināt uh, resursus, palielināt budžetu jo mēs nodarbojamies arī ar citām lietām, un mums, protams, jādomā par uh, resursu uh, esamību, bet Eh, man nav jālūdz šobrīd eh, papildu līdzekļi. Es domāju, ka mēs eh, šobrīd paš, pašu spēkiem tiekam galā. Un mm, mm, IKO sistēma ir tāda, teiksim, ja dalībvalsts rīkojusies, kaut ko izdarījusi attiecībās ar ar citām valstīm, teiksim, ja ASV izlēma, ka nebūs pārlidojumi pār Sīrijai, viņi to publiskoja kā tiemekļa vietnē un Sīrijai ir tiesības eh, izmantot eh, veto eh, tiesības. Un, nu, kam tas, kāds tam būs rezultāts, tas ir cits jautājums, bet nu, vismaz ir iespēja šīs tiesības izteikt. Un uh, Uh, valstīm, kas rīkojušas, uh, tas ir, par to ir jāpaziņo, tas ir jāpublisko, un tad mums ir labāk iespēja arī izvērtēt risku, kas rodas, kas var rasties. Paldies! Paldies um, Kīkungam, paldies uh, par prezentāciju un par to, ka atbildējāt uz jautājumiem. Es uh, priecājos vienmēr jūs redzēt šeit pie mums. Es gan uh, būtu gribējis, lai iemesls jūsu apmeklējumam būtu tāds nedaudz um, priecīgāks. Tā kā novēlījums panākums un visu to labāko jūsu darbos un izmeklēšanā. Vandālam. Priekšstādētāji kungs, es runāju par šo ziņojumu, kas tika piedāvāts izskatīšanai Eiropas komisārim. Vai e, mēs varam arī ar to iepazīties? Yes, it is. Jā, varat. Okay. And... Tas ir piemekļu eh, mm, vietnē, jūs to atradīsiet, paskatieties tur. Lielas paldies vēlreiz un visu labu! So, ich glaube, wir können jetzt in unserer Tagesordnung fort. Es domāju, ka mēs varam turpināt skatīt um, darba kārtību. Uzklausīsim uh, komisijas uh, prezentāciju par dzelzceļkrā pārvadājumu trokšņu samazināšanu, ko tātad komisija sagatavojusi. Un komisija pārstāvis Olivie un Nīdī, un viņš arī pastāstīs uh, par situāciju. Paldies, kā atnācāt. Paldies priekšsēdētājiem. Un paldies uh, par iespēju izteikties uh, šīs komitejas sanāksmē. Droši vien uh, um, ir tāds izņēmums, un tikai tāpēc, ka temats ir tik svarīgs, ka jūs mani uzaicinājāt šeit, un es atzīmēju šo, šos izņēmumu, izņēmumu apstākļus, bet, uh, jā, mēs labprāt jums pastāstīsim par um, krāpārodēm trokšņa problēmām, un viena lieta te atkārtojas jau daudzus gadus, un eh, jūs šai eh, sektorā, šai jomā sagaidāt no mums eh, ātrus soļus uz priekšu, pie kā mēs arī strādājam, un apvienojam dažādus elementus, lai um, izgaismot pēc iespējas pilnīgāk mm, šo aspektu. Un es, uh, nodošu arī manu prezentāciju, tad divas lapuses diezgan īsu pārskatu sekretariātam, jums būs iespēja to aplūkot. Bet, eh, protams, eh, skaidrs ir tas, ka troksnis eh, ir viens no pamatfaktoriem, kas traucē pilsoņu veselību, un um, tāpēc mums ir ļoti liela motivācija to grozīt, jo tiešām ļoti daudz iedzīvotāji Uh, ļoti daudz iedzīvotāju šī problēma skar. Situācija atšķiras atkarībā no dalību valsts, bet mēs redzam, ka daudziem rūp šī situācija ar iedzīvotāju vidū. Komisijas darba dokuments uh, aplūko visu, kas ir noticis līdz šim, un ierosina metodas un uh, ceļus um, uz priekšu, lai um, Uh, piepildītu šo instrumentu kasti, kas uh, ir jau mūsu rokās. Mums ir lēni jāmodernizē vagoni, uh, mums nepieciešami šie klusie bremžu kluči, kas šobrīd ir visefektīvākais ceļš, kā apkarot trokšņu problēmu. Um, eksploatācijas laiks vienam vagonam ir 40-50 gadi aptuveni, jūs saprotat, ka uh, kamēr uh, visus vagonus modernizēs, paies zināms laiks. Uh, to ir viegli saprast. Tad uh, Eiropas Savienībām šī problēma ir diezgan daudzšķautņā, un, un mēs nevēlamies pieļaut vēl vairāk fragmentāciju šajā sektorā, ko tāpat jau regulē pārāk daudz un uzliek pārāk daudz tehnisko specifikāciju Mēs nevēlamies sektoru pārslūgot, tā, tad, mm, tāpēc mēs sagatavojam ietekmēs novērtējumu, kas arī pieejams, un mēs esam not, notestējuši daudzus scenārijus. Un rezultātā mm, mēs uh, uh, vēlamies turpināt gatavot uh, instrumentu komplektus. Viens no labākajiem ir uh, finanšu subsīdijas, eh, ko mēs piedāvājām TNT režīmu ietvaros un tagad CEF režīmu ietvaros un eh, reģionālo fondu ietvaros, lai palīdzētu sektoram, eh, kas finansē vagonu modernizāciju. Mums jau ir piešķirti 20 miljoni CEF un šī gada konkursā mēs piešķirsim vēl 20 miljonus šim pašam nolūkam. Turklāt, ja dalībvalstis eh, sagatavo nacionālas schēmas, nacionālus plānus, mūsu konkrētas spējas iestādes to ļoti pozitīvi eh, skata. Eh, divām valstīm jau piešķirtas atkāpes, lai pātrinātu modernizēšanas tempus. Tagad mums jāformalizē stimula pasākumi, kas atrodami pārskatītajā priekšlikumā, kas nu tiek pamazām īstenots. Tagad uh, mēs runājam par nodevu diferencēšanu atkarībā no trokšņa, ko piemēro, uh, m, lai piešķirtu piekļuvi sliežu ceļiem. Uh, Un tagad dalību valstīm mm, ir sagatavota likumdošana, lai eh, piemērot lielākas nodevas uh, vagoniem, kur nav šo kluso bremžu kluču, kas ir eh, trokšņaināki par citiem. Tā kā šeit ir skaidri ekonomiskie stimuli operatoriem pātrināt um, modernizācijas tempus. Par tehniskiem pasākumiem mēs uh, varam izmantot iepriekšējo standartu un uh, savstarpējās izmantojamības specifikācijas. Jau kopš 2005. gada progresīvi uh, mums uh, ir uh, pienākumi uh, jauniem uh, vagoniem ievērot uh, trokšņa augšējās robežas, kas noteiktas, un pēc dažām dienām jūs par to arī balsosiet šonadēļ mēs pieņems, cerams pieņemsim ceturto dzelzceļa pakotni, tehnisko daļu, ar kuru mums būs instruments obligātai modernizācijai. Tas nozīmē, ne tikai jauniem vagoniem tiks piemērot šīs prasības, bet mums būs iespēja likt modernizēt arī esošos, eksploatācijā esošos vecus vagonus. Uh, Mēs, principā, ievērojam laika grafiku, ko paredzē atsevišķas valstis - Vācija, teiksim, Nīderlande, iespējams, Francija, Austrija nāks klājā nacionālo plānu. Tam jau noteikti datumi. Un es domāju, ja um, pasākumi tiks īstenoti agri nākamajā gadā, Tad 2020 apvārš, apvārsnī mums jau izdosies ierobežot trokšņa līmeņus vagoniem, kas ir apritē. Nu, protams, tur būs paredzētas atkāpes, ja tam, tam būs atsevišķi priekšnosacījumi. Nu, teiksim, neatbilstošas vagonus varēs izmantot eh, tikai mazapdzīvotos reģionos. Tas uh, ļaus eh, dažām valstīm lielāku, dos dažām valstīm lielāku manevrētspēju, kas eh, īpaši tādām valstīm, kas nav tieši skartas. Eh, mums finansējums paredzēts gan tieši, gan netieši, bet tagad ir skaidra tendence, ka mēs vēlamies modernizēt visu dzelzceļu floti, un tas ir rītošo sastāvu. Un mūsu rokās mm, beigu beigās ir diezgan jaudīgs instruments, lai virzītu uz priekšu šo uh, lietu, kas ir, kas ir bijusi tāda problēma jau gal, daudzus gadus mums uz galda. Uh, labi, paldies, un Vanda Kampa kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Kā vienmēr. Un Īdīkums ļoti skaidri izklāstīja lietas būtību bet esmu nedaudz skeptisks. Un kas tad šeit notiek pēc būtības? Mums te ir eh, jauks, skaists eh, dokuments, eh, bet tas gan nav parakstīts, vai tas ir labēšanas grupas sagatavotis dokuments vai komisijas sagatavotis dokuments. Tas... Jā, es jums varu piekrist. Vislielākā labēšanas grupa Mm, Briselē. Esam mēs. Labi, bet. Uh, jā, joki pie malas Eiropas parlaments eh, tomēr eh, izdara spiedienu, lai te kaut kas notiktu. Un Idīkungs DigiMove uh, atzīst šo dokumentu kā savu oficiālo rīcības plānu. Bet kāpēc vienmēr tas prasa tik ilgi? prasa tik ilgu laiku. Es, um, Vakar tieši mēs runājām par riteņiem un um, vilcieniem, tagad runājām, runājām par uh, vagonu trokšņu līmeņiem. Varbūt Anīdī kungs man te var palīdzēt. Jūs teicāt 20 miljonu CF pirmajam ciklam un uh, 20 uh, miljoni otrajam CEF ciklam, tad 40 miljoni kopumā tāds budžets, ja pareizi sapratu. Un um, kas notiek ar um, kravu pārvadām vagoniem un infrastruktūru? Ja man šķiet, ka pie infrastruktūras mums ir labāki panākumi, mums ir labāka trokšņa izolēšana nodrošināta um, nekā attiecībā uz kravu vagoniem. Un tad um, mēs tiekamies ar uh, Eiropas dzelzceļa aģentūru, runājam par izmeklēšanu un rezultātiem. Vai komisija vēlas īstenot tādu izmeklēšanas uh, rīcības plānu? Paldies, Lūdzu, Pēteris Vandālins. Voorzitter, dank aan meneer Onidi voor zijn presentatie. Paldies, paldies par šo prezentāciju. Jā. Protams, mēs varam samazināt varbūt decibelu līmeni, pārvadājot preces, bet nu, vai tas patiešām būs tik nepieciešams? Un jā, nu šeit nav arī tāds kvantu lēciens. Jā, dzelzceļš eh, pastāv jau apmēram 200 gadus, un nu jā. Bet vai pēc 200 gadiem patiešām nevar eh, nu, kaut kādas eh, pārmaiņas nodrošināt? Es ļoti labi atceros, kad es pirmo reizi Parīzē braucu ar metro, un es biju ļoti, nu, tā patīkami pārsteigts par to, ka, nu, nebija nemaz tāds ļoti liels troksnis. Un tātad es saprotu, ka šeit netika izvēlēts tāds, nu, kvantu lēciens. Un gribēju arī pav pavaicāt vēl kaut ko. Ja mēs runājam par troksni dzelzceļā, tad Mēs runājam par to, kas notiek, ja, piemēram, eh, vilciens noiet no sliedēm vai, teiksim, ja nav tik laba saskare ar uh, sliedēm, piemēram, ritenim un šāda riteņu čīkstēšana, riteņu tāda uh, skaņa rada nepatīkamu troksni. Es gribēju arī uh, pateikt, ka jau pirms diviem, divām nedēļām uzdevu jautājumus par to, kā piemēram šo noiešanu no sliedēm uh, prognozēt jau pirms tam. Jāsaka, ka ja notiek, ja, piemēram, vilciens eh, draud noiet no sliedēm, tad, eh, piemēram, mašīnists ļoti ātri varētu reaģēt un eh, nelaimi novērst, bet, diemžēl, bieži vien ir tā, ka uh, vilciens noiet no sliedēm un tas vēl nobrauc vairākus kilometrus un tas rada milzīgu kaitējumu, gan milzīgu troksni, gan arī, nu, protams, tā ir liela traģēdija. Tātad šis kvantu lēciens un tad arī kā paredzēt uh, noiešanu no sliedēm Paldies, Pāvils Liška. Uh, thank you, Chairman. Uh... Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Es uh, ļoti augstu vērtēju jūsu prezentāciju. Tā bija gan lakoniska, bet arī nu, tā pašā laikā izsmeļoša. Man ir papildus jautājums. Tātad, nu, kas notiks tālāk? Kāda ir ceļa kārta vai ir kaut kāda precīzāka informācija? Vai jūs arī nu, gaidāt vadlīnijas plānu īstenošanai? Es gribētu vairāk informācijas par to. Danke sehr, jetzt Peter Lundgren. Pēters Lundgrens, lūdzu. Tak, uh... Jag vill lyfta eh, en grej jag såg när vi var på eh, utskotts... Paldies! Gribēju pateikt, ka mēs nesen ar komiteju bijām Somijā, uh, apskatījāmies arī uh, dzelzceļu, un tur bija runāts par jauniem, jaunajām trokšņu līmeņiem, ierobežojumiem. Uh, Jāsaka, ka Zviedrijā un daļā Somijas bieži vien ir arī nu, drošības problēmas, jo tur bieži vien ir ļoti uh, daudz sniega, un tas, protams, var radīt arī negadījumus. Un šie brēmžu kluči arī nedarbojas pietiekami labi. Paldies, un tagad Karim Delī. Paldies, Onidīkungs, par jūsu prezentāciju. Es eh, gribētu uzdot dažus jautājumus. Pirmkārt, jā, tas, ko jūs teicāt, iet pareizā virzienā, bet eh, raugoties uz to, kas jums ir nepieciešams, ir vairāk līdzekļu, vairāk instrumentu nepieciešams. Un uh, mans pirmais jautājums, kuru gribētu jums uzdot, ir sekojošs. Komisijas dokumentā es neredzu, ko uh, mēs varam darīt. Piemēram, nav tā skaidri redzēts, redzams, kuras tās zonas būtu, kas ir īpaši skartas Eiropā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tātad pirmais jautājums. Vai ir tāda uh, karte ar uh, trokšņa līmeņiem? Otrakārt, ierobežojumi uh, Eh, trokšņainiem vagoniem eh, šajās jutīgajās zonās, eh, tur vajadzētu virzieties uz priekšu, jo ziņojumā tas nav pietiekami skaidri uzsvērts. Es uzskatu, ka jādomā par to, kā jūs sasaistīsiet flokses, flotas modāciju un trokšņa samazināšanu. Dažkārt tas nav savietojums. Šie jautājumi ir saistīti. Un vēl viens kompetences jautājums. Uh, Piemēram, trokšņa ierobežošana eh, saskaņā ar normām. Tātad, eh, cik reiz dienā, cik naktīs, cik reiz gadā, eh, kā tas tiks darīts un kā jūs sadarbosieties ar NV ģenerāldirektorātu, kas būtu atbildīgais, vai jūs izveidosiet darba grupu, vai jūs strādāsiet kopā, ar to arī savu uzstāšanos beigšu, bet ir vēl daudz jautājumu, kurus varētu uzdot. Paldies! Danke sehr, jetzt Meija Kilönen. Paldies, Maija Kilönen, lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitok... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijai. Ja mēs runājam par tehnisko interoperabilitāti, arī trokšņa samazināšanā tā ir ļoti svarīga. Protams, dalību valstīs situācija nav pilnīgi homogēna. Un es gribēju arī papildināt Pēteru Lungrēnu teikto, tātad mums vajag ne tikai atrast modeli, kas eh, nu, būs piemērots visiem, eh, vienotu recepti, jābūt arī pietiekami lielai rīcības brīvībai lemt dalību valstīs. Jāsaka, ka Somijā nu, troksnis nerada pārāk lielas problēmas. Jāsaka, ka nu, ļoti daudzas sliedes iet cauri uh, meža vidu, un tā tad tas tur nevienam šausmīgi netraucē. Bet šīs kompozītu bremzes patiešām uh, šādos uh, apstākļos, kad ir daudz sniega, var radīt milzīgas problēmas, un bremzēšanas ceļš ir bijis pārāk garš līdz šim. Varbūt eh, nu, tas var eh, arī ar to ir izskaidrojama arī noiešana no sliedēm, bet jau visiem būs eh, jāievēro pilnīgi vienādi noteikumi. Nu tā, tas neies krastā, jo ir arī atšķirīgi laika apstākļi, atšķirīga geogrāfija. Es un Pēters, mēs ļoti labi zinām, kā ir, kas notiek Zviedrijā, kas notiek Somijā, kādi tur ir šie apstākļi. Un Jāsaka, ka Zviedrijā ir izmēģināts šīs kompozīta bremzes, nu, un rezultāti nebija diezko pārliecinoši. Un jāsaka, ka arī Zviedrijā Mums visaugstākajās ziemās ir bijis tā, ka, piemēram, vilciens apstājas, bet Somijā, nestoties uz to, cik augsts nebūtu un cik daudz sniega nebūtu, viss vilcieni turpina braukt un arī tad, kad tur ir milzīgas sniega kupens, tie netiek aizkavēti. Vai patiešām komisija nevarētu parūpēties par to, lai nebūtu pārregulējuma. Un Dalību valstīm arī jābūt eh, rīcības brīvībai, ņemot vērā to atšķirīgās vajadzības un atšķirīgo situāciju. Vai patiešām tas ir tik sarežģīti, ka mēs to nevaram uh, izskatīt eh, ceturtajā Uh, dzelzceļa pakotnes pīlārā, kas ir tehniskais pīlārs, nu jo problēma jau nav absolūti jauna. Paldies, Ismēls Ertuks lūdzu. Fīndank. Paldies. Un Indī kungs liels paldies par šo prezentāciju. Bet es uzskatu, ka šī eh, trīsposma procedūra nav pietiekama ambicioza. Es gribēju to vienkārši skaidru un gaišu pateikt, jo mēs jau varam panākt arī daudz ko pirms tam. Es negribu varbūt tagad pārāk plātīties ar Vācijas piemēriem, bet es gribu teikt, ka Vācijā tagad eh, līdz gada beigām gan privātajā, gan eh, valsts sektorā ir paredzēts eh, nomainīt 50% no rītošā sastāva. Un 2020. gadā tātad situācija jau būtu atrisināta. Protams, jāsaka, ka dalību valstīs situācija ir atšķirīga, bet tāpat jāpiemetina, ka ir valstis, kur varbūt nemaz nevajag nomainīt tik daudz vagonu kā Francijā un Vācijā. Tādēļ, zināms, arī sarūktinājumi man sagādāja tas, ka komisija piedāvā šādu trīs posmu sistēmu, nu, kas it kā ņem paspārnē tās valstis, kurās ir ļoti attīstīts ceļu ļoti attīstīta ceļu, šoseju infrastruktūra. Un jāsaka, ka šāda lobēšana, nu jā, tā ir eh, dzinusi dziļas saknas tieši šajā jomā. Es domāju, ka ir jānosprauž ambiciozi mērķi, un, piemēram, Šveicē ir paredzēts līdz 2020. gadam arī uh, uzlabot sistēmu, uh, ņemot vērā ritošos sastāvus, kas rada īpaši troksni pārvadājot preces. Un jāsaka, tās valstis, ko Eiropas Savienība mēģina nedaudz tā kā pasargāt, kas mūs attur Eiropas Savienībā, nu jā, šī nodošana lūžņos, šī lūžņu prēmija, tā jau visiem ir pazīstama, bet varbūt, ka ģenerāldirekcija varētu palauzīt eh, galvu par eh, nu, kaut kādām inovatīvām sistēmām. Jūsuprāt, līdz kuram datumam varētu izstrādāt konkrētu priekšlikumu, runājot arī par šo sastāvu nomaiņu? Un vai, nu, Ja mēs runājam par šo lūžņu prēmiju, vai jūs, piemēram, eh, varat arī pietiekami spēcīgi ietekmēt eh, konkurētspējas ģenerāldirekciju? Paldies! Lukaševskas kundze. Paņemšu valdīšanas. Paldies, priekšsēdētāji. Protams. Viss, kas ir domāts, lai ierobežotu troksni, eh, ir pietiekami labs piedāvājums, bet, nu, mums nevajadzētu arī pārspīlēt. Ir nu, jāpatur tomēr veselais saprāts jāsaglabā. Jo, nu, cik tas viss maksās, vai komisija ir veikusi kaut kādas aplēses vispār? Ja visas šīs bremzes, kas rada troksni, tagad tiks nomainītas, vai jums ir nu, kaut kāda uzmetumi gatavi, kaut kādas prognozes, uh, Jāsaka, ka, piemēram, ir eh, nu, vagoni, vilcienu vagoni Austrum Eiropā, Centrāla Eiropā nav pilnīgi tāda kā, piemēram, Rietuma Eiropā. Nu, un arī izmaksas visu to nomainīt būs atšķirīgas. Nu, es te varu tādas vispārīs apvērs sveikt, ka tas varētu pat, nu, miljardos jau sniegties. Vai ir veikta šādas analīzes, šāda aprēķina, ja būs jāpērk jauns materiāls, jauns uh, rītošais sastāvs, ja būs jāmaina lokomotīvs, bremžu kluči un tā tālāk? Un, protams, tas jau arī uh, ietekmēs uh, dzelzceļa konkurētspēju kopumā. Un baltajā grāmatā ir rakstīts, ka arī operatoriem ir jāpiedalās izmaksu sekšanā. Nu, kā tad būs ar konkurētspēju? Vai jūs esat ņēmuši vērā arī citus aspektus, piemēram, tīkla blīvums? Piemēram, vienā valstī ir daudz vairāk dzelzceļa kilometru nekā citā valstī, un mums jādomā arī par darbinieku veselību un tā tālāk. Ir mm, tādas valstis, kur, piemēram, arī dzelzceļa sliedes nav tuvu apdzīvotām vietām, un tur tad arī gandrīz nekāda trokšņa traucēkļa nav, un arī citu traucēkļu. Bet citās valstīs tas tā nav. Nu, tā tad arī par balto grāmatu vēl gribēju kaut ko dzirdēt. Paldies! Jā. Paldies! Džekija Fosteri! Paldies, priekšsādātāja kungs! Man šķiet, ka es te tagad sabojāšu jauko noskaņojumu, jo, nu, kādēļ tad mums te vajadzētu izmantot Eiropas līdzekļus, mēģinot pārveidot kravas vilcienus? Jāsaka, ka apvienotā karalistē pie mums dzelzceļš ir privatizēts daļēji. Un jāsaka, ka 12 gadus esmu strādājusi šajā komitejā, esmu dzirdējusi par troksni uz ceļiem, troksni lidostās, bet nu neviens pat nepieminēja troksni dzelzceļa sektorā. Nu sākumā bija mm, kravas mašīnas, tagad uh, kravas tiek pārvadātas arī pa dzelzceļu. Nu, protams, ja jūs dzīvojat blakus sliedēm, es neiebilstu, ka tur ir liels troksnis, bet mums arī jādomā par dzelzceļu uzņēmumu atbildību uzmanību. Un ja mums vajadzētu tur ar atpakaļ ejošu datumu pārskatīt kaut kādu likumdošanu, nu, varbūt jādomā par kaut kādu kredītu sistēmu, bet kā šos līdzekļus sadalīt? Es esmu nu, burtiski dzelzceļa stācijā, blakus dzelzceļa stācijai dzīvoju, un sliedas bija blakus manam dārziņam. Nu, nekad neesmu sūdzējusies par troksni. Bet, nu jā, ir vietas, kur šādas sūdzības ienākas biežāk. Es atvainojos, ka esmu cīniska, bet. Kas notiek Vācijā vai vācieši sūdzās par troksni, jo, nu, par ko tādu līdz šim neesmu dzirdējusi, es nesaku, ka jautājumu nevajadzētu risināt, nē, nebūt, nē, bet. Es nedomāju, ka mums vajadzētu izmantot Eiropas līdzekļus, lai pārveidotu rītošo sastāvu, lai nomainītu vagonus. Ja tas ir privatizēts sektors, tad nu, privātiem uzņēmumiem ir kaut kāds finansējums, bet kurš tad nosaka, cik daudz līdzekļu tiks tam visam izmantoti? Un cik uh, lielas ir dalību valstu iespējas, cik, uz cik lielu summu tās var cerēt. Patiešām šeit rodas gūzmu jautājumu, bet nu es nezinu, vai uz tiem ir atrodams atbildes. Un, protams, troksni vajag samazināt, un ja cilvēki blīvās pilsētas zonās dzīvo, tad troksnis vienmēr ir uh, problēma. Un jāsaka, ja uh, dzelzceļš pieņem privātiem uzņēmumiem, nu tad tā ir jau atšķirīga situācija nekā tad, ja tas ir nacionalizēts. Bet, nu, piešķirt Eiropas līdzekļus, lai šo problēmu risinātu, man nešķiet pieņemam. Nu, es pat nedomāju, man šie te no mušas ir izpūsts zilonis. Un uh, ir valstis, kur ir arī, piemēram, atšķirīga laika apstākļi un tur, piemēram, uh, tūkstošiem kilometru var nobraukt dzels, pa dzelzceļu, nevienam netraucējot ne ar troksni, ne citā veidā. Bet, nu, es gribu kaut kādas konkrētas atbildes. Es nesaprotu, kā tas viss notiek. Nu, dzirdot, uzklausot iepriekšējās atbildes, es neesmu pārāk pārliecināta, ka tas viss ir jāatbalsta. Paldies, Dominiks Rikē. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tomēr. Uh Nu, tas nebija pārāk taisnīgi no kolēģis puses, jo dim, tiešām tā nav. CEF uh, politiku līdzfinansē 30% apmērā. Un, uh, nu, tā mēs to darām Francijā, tā mēs pārvaldām trokšņu līmeņus. Man ir tāds jautājums. Jaunā bremžu sistēma, klusās bremzes, kas ir svarīga, ar ko svarīgi aprīkot rītošā sastāvu. Nu, tur runa ir gan par investīciju, gan par uh, funkcionēt spēju. Par to mēs vēl nerunājam, bet uh, ražotāji vai arī vagonu īpašnieki, kas bieži nav ražotāju kompānijas, kas uh, aprīkos vagonus ar šīm sistēmām. Tā ir viena lieta, bet ir arī apkopes izmaksas. Tas nozīmē papildu finanšu izmaksas, par kurām uh, netika runāts iepriekš. Nu, man, man, jums nav jāstāsta par budžeta situāciju, un uh, dzelzceļa sektorā mm, tā varētu būt problēma jo eh, katru gadu, ņemot vērā šīs izmaksas, tas nozīmē lielo palielinājumu budžetam kopumā. Tātad, eh, kur atradīsim resursus, lai uh, uzturētu, lai uh, veiktu ap, tehnisko apkopu? apkopi šiem modernizētiem vagoniem. Es arī pats atļāvos sevi iekļaut runātāju sarakstā, saka priekšsēdētājs. Nu, tas ir milzīgs pārsteigums noteikti maniem kolēģiem. Jā, jau kāds 10-12 gadus par šo diskutēm. Vai es atvainojos, es jūs nepamanīju? Jūs arī vēlties runāt? Jā, es tā tad atceros, ka, nu, biju uh, savās pozīcijās visai vientuļš, bet tad situācija mainījās, un mēs patiešām arī komitejā vēlamies samazināt troksni. Ko tad darīt? Mēs arī panācām uh, līdzfinansējumu rītošajam sastāvam, rītošā sastāv nomaiņai. Tas nebija vienkārši, bet mēs to panācām un arī 260 miljonu no Transeiropas tīkliem tika piešķirt šim mērķim un dalībvalsts var izmantot šos līdzekļus. Kur tad ir problēma, kur tad suns ir aprakts? Uh, Jāsaka, ka neviens neuztraucas par to, ka no Eiropas līdzekļiem tiek investēti 10 miljārdi, lai būvētu sienas pie uh, autostrādēm, pie sliedēm šīs uh, skaņu slāpējošās sienas. Bet es jau no Berlīnas uz citu pilsētu, Vācijā, es negribu visu laiku skatīties sienā. Es gribu redzēt dabu, es gribu redzēt uh, apkārtni. 10 miljārdi tika izmantot un tād neviens neuztraucās. Mēs te domājam, domājam tikai par tehnisko pusi, bet jādomā arī par politisko gribu. Un, Jāsaka, Eiropā dzelzceļš arī par 50% iet pāri valstu robežām, un tādēļ ir nepieciešama transeiropas risinājuma, nevis tikai nacionāla risinājuma. Tātad Ja 80% vagoni tagad ir jāuzlabo vai jānomaina, tie būs 2,1 miljards. Mēs ietaupītu 8,8 miljardus, nu tad nevajadzētu šīs skaņu slāpējošās sienas, žogus pie ceļiem. Mums ir jārunā tikai par īstenošanu. Jāsaka, ka Šveice to ir apņēmusies darīt līdz 2020. Eh, gadam. Ļoti daudz kravas tiek vadāti caur Šveici. Nu, jūs varat arī braukt ar riņķi apkārt pa Austriju, eh, lai nebrauktu caur Šveici, jo daudzi tagad, nu, labprāt 100 eh, km tālāk brauc, lai tikai izvairītos no Šveices. Bet iespējas ir, mēs varam uh, ietaupīt laiku, naudu un efektivitāti. Nu, tā tad ieguvēja ir visi visi, win-win tas ir. Bet, nu, politikā šāda situācija ir ļoti grūti īstenot, bet mēs būsim neatlaidīgi un atbalstīsim arī tās centienos komisiju. Jā, Vācijā izskanēja priekšlikums 50% ritošā sastāvā un pirms pieciem, sešiem gadiem Vācijā teica, jā, jā, bet ir tikai viens uzņēmums, kas var to visu izdarīt un tas jau nevarēs visu izdarīt tik ātri, bet tagad ir daudz uzņēmumu, ir uh, radušās daudz darba vietas, šie uzņēmumi plaukst un un zeļ. Un ja man pirms pieciem gadiem kāds būtu vaicājis, vai ir iespējams nomainīt 50% no ritošā sastāvācijā, tad es būtu teicis, ka nē, tas nav iespējams, bet tas ir noticis. Un tas ir labākais pierādījums tam, ka ir iespējams šāds projekts īstenot. Un Rotterdam Dženova ir viens no svarīgākajiem satiksmes koridoriem e, krāvu pārvadāšanai. Lošbergs tunels jau ir gatavs, tur būs jauns tunels, un ik pa trim minūtēm tur brauc vilcieni. Uh, Un pat uh, Deutsche Bahn priekšsēdētājs, kad viņam vaicāja, kāds tur ir troksnis, viņš pats brauca uz Reinas ieleju, paklausījās, kādu troksni rada šie vilcieni un teica, jā, nu tas patiešām ir neciešams, tas nav paciešams, un cilvēki turpat nevar gulēt šajā reģionā, un cilvēki vairs uz turien nebrauc, turisti vairs trokšņu dēļ uz turien nebrauc. Un jā, nu, protams, vienmēr ir kaut kāda izņēmuma cilvēki, kas guļ burtiski pie sliedēm, un tas viņu miegu nebūtu netraucē, bet visumā tas patiešām ir traucējuši, un es domāju, ka dzelzceļam ir izredzes tikai tad, ja šī problēma tiks atrisināta. Un Vācijā koalīcijas līgumā ir teikts, ka līdz 2020. gadam visi skaļie uh, kravas uh, vagoni būs aizliegti. Uh, Dominika, ja vagoni būs uh, labāk pārveidoti, ja tie būs ergonomiskāki, tas nozīmēs arī ietaupījums. Tātad mēs varam investēt. Nu, varbūt tagad tas ir tā nedaudz sālīti, bet galu galā mēs pēc tam ilgākā termiņā ietaupīsim vairāk naudas. Nu, visi būs ieguvēji. Mēs te nerunājam tikai par uzņēmumiem, mēs runājam par ainavisko vērtību, par cilvēkiem, kas tur dzīvo. Viņiem ir tiesības izbaudīt savu nakts miegu, un tas, kas ir labi gulējis pa nakti, pēc tam ir produktīvāks, var labāk strādāt. Nu, tas taču, nu, viss ir jāskata daudz, daudz plašākā kontekstā, un tas nāks par labu cilvēkiem, darba vietām, Eiropas nozarei un Eiropas Savienībai kopumā. Un nevar arī salīdzināt, piemēram, kraus mašīnas ar vilcieniem Mēs to varam paveikt. Es vēlētos, lai komisija būtu ambiciozāka. 2020. gads ir jānosprauž par atskaites punktu, un tas, kas e, kura vilcieni būs uh, klusāki, tas arī maksās lētāk par dažādām atļaujām, tātad user pays principu ir jāievēro, un, ja mēs runājam par konkrētu īstenošanu, tam arī ir jānotiek. Pēters Lungrēns ir, un arī Virkunens kundze vēl pietiekusies. Yes, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mums patiešām ir jārunā par satiksmes radīto troksni. Un, ja mēs domājam arī par pilsētu plānošanu, par māju būvniecību, ir jādomā, kur, kā plānot šīs apdzīvotās vietas, un mēs vēlamies samazināt troksni, un tas ir jādara pietiekami tādā um, izmaksu efektīvā veidā, bet visās dalību valstīs problēma nav vienādi akūta, un tagad komisija vēlas iedrošināt uh, šo eh, dalību valstīs veikt eh, šo vagonu pārveidošanu, uztaisīt eh, šīs bremzes, ielikt vilcienos ar kompozītu bremžu klučiem, bet, piemēram, Skandināvijā tas nav iespējams, jo mums ir sniegs bieži, sliedes ir apledojušas un šie bremžu kluči var apledot, un līdz ar to ir pēc tam ļoti garš bremzēšanas ceļš mašīnistam. Līdz ar to nu, būs absolūti nedroši valstīs, kurās ir daudz nokrišņu, daudz sniega, izmantot šādus bremžu blokus un transporta komitejas delegācija bija Somijā janvārī, un uh, mums visiem bija iespēja braukt ar vilcienu, un eksperti arī pastāstīja par šo problēmu ar brēmšu klučiem, un mēs teicām, ka mēs nevaram Ziemeļvalstīs Skandināvijā to izmantot. Tas patiešām nav droši. Paldies! Paldies vēlreiz, Pēters Lungrēns, lūdzu! Paldies! Es noteikti varu piekrist iepriekšējai runātājai no Somijas. Jā, šie kompozīti brēmšu kluči, tā ir ļoti jauka doma, protams, ja tas darbos, bet nu nevar visiem piemērot pilnīgi vienādu piegriesni. Es, piemēram, esmu arī uh, samizinājis ar Somijas dzelzceļu un Zviedrijā. Mēs arī apgalvojam, ka ir jābūt izņēmumiem. Paldies! Un nu, drošību nevar upurēt uz šī altāra. Jā, pirms jūs, jums došu vārdu, es varētu teikt, ka ir. Uh, tādas nozars, kas saņem 30 miljardus, tātad aviācija saņem 30 miljardus katru gadu no nodokļu maksātājiem, bet ja mēs te tagad domāsim par nacionālajiem risinājumiem un Vācija teiks no 2020. gada būs punkts, vairs nebūs šī skaļie vagoni atļaut, nu, ko tad mēs darīsim? Ir jāpārveido rītošais sastāvs vai vairāk, nu, sliedēm jums nav ko meklēt, bet uh, konkrētā situācijā. Ja, piemēram, drošība ir apdraudēta, tad ir jāmeklē kaut kāda risinājuma, bet nu nevar būt tā, ka visu laiku, kad ir problēmas, mēs vienkārši aizmiedzam acis un neko nedarām. Paldies. Thank you, Chair. Thank you all. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem. Dažādie komentāri un arī uh, paustās pozīcijas atspoguļo to, cik ir, jautājums ir problemātisks. Es domāju, ka Mums pilnīgi noteikti ir jācenšas šeit uh, īstenot Eiropas pieeju, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim ļoti sarežģītā situācijā, kā tas ir ar lidostām vai arī uh, saistībā ar ceļiem. Līdz šim mums ir izdevies saglabāt uh, vienotā tirgus integritāti dzelzceļa jomā, neskatoties uz dažādu dalību valstu vai arī vietējo iestāžu uh, centieniem uh, kaut ko uh, savā vietā uh, atsevišķi darīt, jo tas ir ļoti sarežģīti realizēt uh, vieto, vienoto tirgu dzelzceļa sektorā un veicināt uh, kravu pārvadājumus pa dzelzceļu. Uh, un mums ir jāizmanto visi eh, instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, nodrošinot, lai netiktu radīti jauni e, šķēršļi un nekavētu dzelzceļa satiksmes attīstību. Šis sektors ir ļoti trausls, un tāpēc mēs arī meklējam tādu izmaksu efektīvu veidu, kā uh, mazināt un risināt šo problēmu. Un tāpēc šis ietekmes novērtējums patiesībā uh, raudzījās uz to, cik izmaksātu modernizācija. Eh, mēs ņemam vērā dažādus aspektus, arī uh, uzturēšanas aspektu, un tas ir ļoti būtisks uh, aspekts uh, visā uh, flotes uh, dzīves uh, posmā. lietošanas laikā, un mēs nonācām pie secinājuma, ka būtu labāk uh, paredzēt īsāku laika grafiku visu vagonu modernizācijai, jo šī te flote tiek izmantot visā Eiropas Savienībā. Un operatoriem ir ļoti grūti ierobežot zināmu vagonu lietošanu uz zināmiem reģioniem. Un tomēr viss tas, ko jūs teicāt, uh, Um, aicināja mūs rīkoties proporcionāli, un tas ir tas iemesls, kāpēc uh, arī ja šie eh, jaunie klusie bremžu diski radīs drošības problēmas, tad pilnīgi skaidrs, pilnīgi skaidrs, ka būs uh, izņēmuma noteikums, ja uz spēles būs likta drošība. Līdz šim esmu dzirdējis par šo problēmu, neesmu redzējis pierādījums, un arī Eiropas dzelzceļa aģentūra vēl nav veikusi demonstrāciju, pierādot, ka tas ekstrēmos laika apstākļos var radīt drošības risku. Uh, Eh, piemēram, jau ir ziema, kad ir sniegs un ledus, eh, vai arī, piemēram, ja ir ļoti karsts laiks, varbūt, ka tad arī ir drošības problēmas, bet ja tā, tas būs, tad pilnīgi skaidrs, ka tas tiks ņemts vērā un mēs nodrošināsim, ka pienākums modernizēt vagonus būs eh, arī ar izņēmumu noteikumu iespēju. Vēl viens izņēmums, kas uh, būtu jāpadara iespējams, proti uh, pagarināt uh, termiņu modernizācijai būtu, ja tiktu konstatēts, ka netiek skarti iedzīvotāji, proti, ja varbūt daž, daļu flotes varētu operatori izmantot zonās, kur iedzīvotāji nav skarti. Uh, Tas arī būtu jautājums, ko varētu apspriest ar jums tālāk un nacionālajām iestādēm. Mēs to papētīsim. Mums ir kartes. Jautājums bija, vai ir mums tāda karte, atainojot zonas, kur ir uh, jūtīgāki um, reģioni. Tā, un mums ir šis tentē uh, kartējums, ko mēs prezentēsim Rotterdamā, jo troksnis tiešām ir viens no šķēršļiem. Vai ir alternatīvas šiem kompozīta bremžu diskiem? Jā, ir alternatīvas, ja nemaldos priekšsādātājs ļoti skaidri uh, runāja par šīm skaņu bloķējošajām sienām, un tas ir arī ļoti racionāls risinājums, jo, un uh, jā, tas ir arī tāds dārgs risinājums, un, protams, darbs pie alternatīvām nav apstājies, un tas uh, iekļaujas eh, inovāciju aktivitātēs, kas tiek īstenots Shift to Rail ietvaros. Mēs raugāmies gan uz vagoniem, tātad eh, uz citiem aspektiem, kas varētu eh, samazināt lielā mērā vagonu radīto skaņu, bet arī raugāmies uz infrastruktūras daļu, kur arī ir iespēja jau tagad darīt tā saukto grinding, lai labāk uh, absorbētu daļu skaņas, kas tiek radīta. Tie ir specifiski pasākumi, kas tiek īstenoti uz sliedēm, bet diemžēl ar to nepietiek. Un tāpēc uh, mēs uzskatām, ka uh, bremžu disku modernizācija, jeb nomaiņa ir uh, opcija, no kuras nevaram izvairīties. Teličkas kungs uh, jautāja, kādas ir vadlīnijas šim plānam, kāda tagad ir situācija. Uh, Tas bija arī šīs diskusijas mērķis daļēji, un es pēc šīs diskusijas un pēc uh, diskusijām, kas būs ar nacionālajām iestādēm, ar prieku uh, stādīšu jums priekšā kaut ko precīzāku attiecībā uz laika grafiku un instrumentiem, kurus mēs izmantosim. Runājot par uh, laika grafiku, es domāju, ka Tas, kas tagad ir noteikts, ir eh, Šveices lēmums 2020. gadā, eh, gaidāmais Vācijas lēmums arī droši vien 2020. Eh, gadā vai nedaudz vēlāk vai agrāk, un mums arī jānāk klajā būtu ar Eiropas pieejas datumu, lai visi varētu pie tā pierast un pielāgoties, lai neradītu papildus problēmas. Protams, ar iespēju paredzēt izņēmumus un termiņu pagarinājums, balstoties uz objektīviem kritērijiem, piemēram, runājot par iedzīvotājiem vai arī iespējamiem eh, drošības un citiem riskiem. Visā visumā es domāju, ka šīs vienas lapuses mērķis, Vanderkampa kungs, bija tas, lai jums būtu ļoti, ļoti īsts kopsavilkums pieejams, bet tas tikai atspoguļo to ko mēs nosūtījām kā vēstuli jūsu komitejas priekšsēdētājiem no komisijas un ietekmes novērtējumu un arī šos uh, vispārējos nolūkus, ko komisija ir paudis mutiski panākt progresu šajā jomā. TNT dienās Amsterdamā būs deklarācija, Rotterdamā es atvainojos, būs deklarācija, kas apkopos uh, šo te konsensu, kas ir sektorā, ne tikai visās valstīs, bet arī dažādos sektora operatoros uh, šo pieeju īstenot. Un būs arī skaidrs laika grafiks, kad ir paredzēts visu floti modernizēt. Paldies! Liels paldies! Okay, a minute. So, sorry, I thought, I... Jā, vēl minūte, es aizmirsu. Jā, tiešām tas ir svarīgs punkts. Ko mēs jau cenšamies darīt, ir raudzīties, vai mēs varētu arī izmantot FC plašākam finansējumam, lai modernizētu vagonus, samazinot troksni, bet tur mēs tiešām esam sākuši diskutēt ar kolēģiem dažādās nodaļās, ne, ne tikai konkurences, eh, bet arī uh, izaugsmas ģenerāldirektorātā, proti par iespēju vai nu uh, radīt uh, ietvaru tam, uh, lai nacionālās iestādes varētu izsniegt šīs lūžņu prēmijas vai arī zināmā mērā iedrošināt kaut ko, ko varētu darīt Eiropas līmenī. Tas uh, skartu ne tikai troksni, uh, bet uh, varētu būt arī ļoti uh, pozitīvs solis drošības ziņā un arī vīdas aizsardzības ziņā, jo tādējādi varētu integrētā veidā visu šo veco aprīkojumu otraisai pārstrādāt, un tas palīdzētu mūsu nozars pārstāvjiem ātrāk uh, tikt pie jaunajām tehnoloģijām un modernizēt savu floti. Tā ir ideja, bet nevaru uh, jums pateikt, kāds būs laika grafiks, kāda ir uh, formālie aspekti šeit, bet tas ir pārāk. Nē, tas ir pārāk par to runāt. Jā, tagad mums diemžēl ir jābeidz. Paldies par šo prezentāciju, arī par atbildēm uz jautājumiem. Un šis jautājums noteikti mūs vēl nodarbinās. Bet tagad pāriesim pie turisma darba grupas prezentācijas. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt. Lūdzu, apsēdieties vai arī iziet ārā, ja jūs neinteresē šis punkts. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Tagad pāriesim pie 13. darba kārtības punkta. Sirsnīgi sveicu jūs šajā turismu darba grupas sēdē. Šodien mēs vēlamies pieveikt, pievērsties tādam kā turismu manifestam, kas ir rīcības plāns, ko ir sastādījuši privātie un publiskie turismu nozars pārstāvi. Šis manifests ir izdalīts un arī šeit tāpā ir pieejams kopijas. Pirms tagad lūksim mūsu ekspertiem stādīt priekšā manifestu. Gribētu uzsvērt, ka es ļoti atbalstu šo iniciatīvu. Lisabonas līgums nosaka, ka turisma eh, konkurētspēja Eiropā ir jāstiprina un eh, jāatbalsta ir arī vienota nozars pārstāvu rīcība. Ir jāatbalsta arī tas, eh, ka manifesta punkti atspoguļo arī komisāris 2015. gada janvārī Madridē pieteikto. Un tāpēc mēs varam sagaidīt, ka šajās rīcībās būs sinerģijas. Uh, Daži no pasākumiem, kas tiek uzsvērti stratēģijā, mēs tie, tos jau varam apspriežuši pagātnē, piemēram, turisma atkarība no gada laikiem un pieejamības uzlabošana dažādiem turisma galamērķiem. Arī pagājušā gada oktobrī pieņemtais iniciatīvas ziņojums, kas bija demontes ziņojums, runā par konkrētiem izaicinājumiem, kas ir turisma nozarē. Un šī izaicinājuma ir arī atspoguļoti manifestā, piemēram, digitalizācija vai ilgspējīgs turisms. Uh, Vispirms tomēr gribētu uh, dot vārdu mūsu vicepriekšsēdētājam uh, Islan Oleikungam, uh, kurš ir darbgrupas priekšsēdētājs. Uh, lūdzu, jums vārds. Viņš ir arī piestrādājis pie šī manifesta izstrādes. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties arī par iespēju šeit uh, stādīt priekšā šo manifestu, klāt esot eh, iesaistīto organizāciju pārstāvjiem. Un es eh, pateicos jums arī priekšsēdētāju un arī sekretariātām par atbalstu un palīdzību, kas man tika sniegta šajā darbā. Mēs vēlamies eh, panākt kaut ko principiāli jaunu, kas ir visas eh, turisma nozars ietveros, eh, jauninājums un kas ir visas nozars interesēs. Un mēs arī gribētu veidot dialogu ar citām institūcijām un atbalstu gūt mūsu rīcībai šeit parlamentā. Šī komiteja ir ļoti svarīga mūsu darbam, godā tie viesi, godā tie kolēģi. Jā, es gribētu jūs saukt par kolēģiem, jo visi, kas šeit atrodas šajā zālē, strādā kopā, lai attīstītu tādu nozari, kurā daudziem miljoniem cilvēku ir iespēja strādāt, un um, tā ir viena no svarīgākajām nozarēm. Un nākotnē turisma intereses eh, šeit Eiropas institūcijās varbūt eh, vēl labāk ir jāpārstāv. Dargie kolēģi! Man ir liels prieks, ka eh, šīs nozares dažādās organizācijas pirmo reizi ir kopīgi izstrādājušas kopīgu rīcības plānu jeb manifestu. Uh, es eh, uzsveru to, ka mums par to ir jāpriecājas un eh, mums ir jāatbalsta šī iniciatīva. Mums ir liels prieks, ka šodien uh, profesionālās apvienības un citi turismu nozars pārstāvji varēs runāt par saviem plāniem. Un mums vajadzētu regulāri šādas diskusijas organizēt, bet ga, es te gribētu uzdot jautājumu, vai ir pietiekami uzrakstīt manifestu to uzklausīt šeit parlamentā. Nē, manuprāt, ar to nav pietiekami. Tas vēl neko nemainīs. Un tāpēc arī priekšsādātāja kungs, mēs visi deputāti un citas iesaistītās puses aktīvi iestājamies par šīs deklarācijas, jau šī manifesta īstenošanu. Mēs, mums būs jāpieno spēki, lai to īstenotu Jo, ja mēs šeit dzirdam, ka Eiropā nav pietiekami daudz darba vietu, un ja tiek teikts, ka uh, Eiropas uh, atkārtot industrializācija ir nepieciešama, tad, ja tas tā ir, tad mēs nedrīkstam uh, noskatīties, ka Junker plānā un citos dokumentos turismu nozara vispār nav minēta. Uh, Kaut gan turisms ir viena no svarīgākajām nozarēm, runājot par darba vietu skaitu nozarēs. Mēs taču zinām, ka ir eh, daudz miljoni bezdarbnieku jauniešu vidū Eiropā, un no Spānijas līdz Ungārijai ir ļoti daudz jauniešu, kas nevar atrast darbu. Uh, Un ja mēs eh, domājam par mūsu eh, izglītības sistēmām un par to diskutējam, tad kāpēc tad mēs nevēršamies pie turisma nozares, kaut gan tā ir tieši tā nozare, kura varētu visvieglākā veidā radīt eh, jaunas darba vietas jauniešiem. Un kad mēs dzirdam, ka uh, turisms saskaņā ar Eiropas statistiku uh, tiek skatīta tikai kā pakalpojumu nozare un nevis eh, ekonomikas eh, nozare, tad uh, varbūt mēs varētu šeit uzreiz vienoties, neuzskatīt uh, turisma nozari par uh, pakalpojumu nozari, bet par ekonomikas un ražošanas nozari, un tādējādi mēs varētu radīt mums vairāk partneru, sadarbības partneru, ar kuriem sadarboties. Dalībvalstīm nevajadzētu upurēt turismu eh, dažādos strīdos par eh, kompetencēm un atbildības jomām. Mums vajadzētu kopīgi um, pieņemt lēmumu, ka turismam ir eh, vajadzīgs atbalsts šeit Eiropā un arī citos uh, turisma galamērķos mēs tad varētu gūt augļus šai darbībai. Un līdz ar to arī priekšsādātāji es gribētu dot vārdu septiņu profesionālu apvienību pārstāvjiem, kuri varbūt zināmā mērā pārstāv arī citas uh, asociācijas un uh, apvienības. Nebija viegli izvēlēties septiņas no trīsdesmit apvienībām. Es nezinu, kā mēs sadalīsim šo runas laiku, bet uh, es domāju, ka būtu svarīgi visus viņus uzklausīt. Paldies! Jā, paldies! Uh, Uikungs, un uh, mums ir seši eksperti ielūgti. Protams, ka runāšanas laiks ir ierobežots, bet jums jau uh, norādījusi to, ka jums būs dots uh, katram sešas minūtes. Pirmais ir Eduardo Santanders no Eiropas uh, ceļojuma komisijas. Uh, jums vārds, lūdzu. Paldies, Krāmer kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie kolēģi. Mums tiešām ir liels prieks šodien šeit ierasties, un man ir liels gods prezentēt jums unikālu iniciatīvu turismu sektoru vēsturē Eiropā. Turisms ir būtisks dzinējspēks ekonomikas un sociālā attīstībā. Tie 10% no Eiropas IKP, 25 miljonu cilvēku ir nodarbināti šajā jomā un 25 miljardi eiro ekspertu jomā tiek radīti. Eh, tas rada arī kultūras mantojuma saglabāšanas uh, uzlabojums, tiek uh, saglabātas uh, vietējās struktūras, kas ir nepieciešamas, lai cilvēki labāk apzinātos Eiropas piederību. Eiropa ir numur viens galamērķis pasaulē, un tomēr mēs zaudējam konkurētspēju. Citas pasaules daļas rada pievilcīgāku vidi turistiem un lai mēs varētu formulēt efektīvu turismu politiku, ir vajadzīga kopīga Eiropas pieeja. Ir jāņem vērā šī sektora ietekme un arī iesaistīto uh, pušu uh, dažādīgums turismā. Tas uh, iekļauj turoperators, turisma aģentus, transporta uzņēmumus, vietējos uh, turisma operators, restorānus, bārus, izklaides centrus, turisma, gala mērķus eh, un citas lietas. Bet mēs šeit esam sapulcējušies, lai paziņot, ka visas eh, iesaistītās puses ir izstrādājušas eh, šo manifestu Šis dokuments uzsver Eiropas politikas prioritātes sektorā turpmākajos gados un vairāk kā 30 asociācijas, kas pārstāv dažādus sektorus turismā, ir parakstījuši šo manifestu. Konkurences saglabāšana, digitalizācija, Eiropas reklamēšana kā turisma galamērķis, prasmju uzlabošana un savienojumības uzlabošana. Tie ir daži no izaicinājumiem, ar ko saskaras turisma sektors turismā iesaistītās puses eh, šos izaicinājumus vēlas eh, pārvērst uh, iespējās. Un uh, mums ir liels prieks, ka šo manifestu varam šodien šeit prezentēt. Mums tas ir ļoti svarīgs brīdis. Uh, saskaņā ar Junkara komisijas stratēģiju un kā to paziņoja Bienkovskas kundze šeit RAN komitejā, mums ir jāidentificē vissteidzamākās sasniedzamās prioritātes turmākajos mēnešos šajā sektorā. Tās šodien uh, prezentēs uh, vadības komitejas biedri šeit. Es uzticos jums, uh, kā parlamentam un komitejai, ka jūs uh, atbalstīsiet trešo lielāko darba devēju Eiropā un atbalstīsiet šo iniciatīvu. Un beigās gribētu paust pateicību, pateicību visām uh, iesaistītajām organizācijām, paldies sekretariātam uh, par labo darbu, jo īpaši ar, atbalstu Juhēkunga teikto un pateicos viņa darbam. Un gribu pateikties arī Krāmerkungam un citiem. Paldies par uzmanību. Dank. Paldies. Un nākamais ir Tirms Ferhorsts no Eiropas Tūroperatora asociācijas. Lūdzu, jums vārds. You, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, kā jau mēs dzirdējām, Līsavāns līgums. Uh, kā to uh, citē arī Eiropas komisijas uh, dokuments, tas ļauj atbalstīt konkurētspēju pasākumiem šajā sektorā, radīt vīdi attīstībai. Uh, un uzro, uzlabot sadarbības starp dalību valstīm, īpaši labākās prakses apmaiņas jomā, izstrādāt integrētu pieeju turismam, nodrošinot, ka šis sektors tiek ņemts vērā dažādās citās politikās. Tātad mēs aicinām jaunu strateģiskās rīcības plānu, balstoties uz šiem mērķiem, jomās, kur uh, ir Eiropas Savienības kompetence, vienotais tirgus, nodarbinātība, transports, vide un citās. Kā jau mēs dzirdājām, horizontāla pieeja ir nepieciešama, lai panāktu uh, integrētu turisma ekonomiku, kas uh, saglabās un attīstās arī veidos jaunas darba vietas, ir jācīnās pret pārmērīgu regulējumu un pārklāšanos, ir jāsamazina intensīvu dublēšanās, Un tā kā turisms ir tik svarīgs kā darbvietu radītājs, vai mums nevajadzētu apsvērt atsevišķas komitejas izveidu par turismu? Un tur, kur ir nacionālās vai reģionālās kompetences, tur Eiropas Savienība varētu uh, apkopot datus par uh, atšķirībām un uh, to, kā tas ietekmē un uzstāt uz labākās prakses apmaiņu. Tie, piemēram, vietējie nodokļi, um, īpašuma nodokļi, uh, Eh, pārtiks noteikumi un eh, nodarbinātīgas regulējums, jo īpaši eh, daļlaiks un sezonālā nodarbinātība dažās dalībvalstīs šie noteikumi ir ļoti ierobežojoši. Viedākas regulējums samazinās ēnu ekonomikas ieņēmumus un ļaus mikro uzņēmiem un MBU labāk darboties un zelt un plaukt. Uh, Eh, ir jābūt eh, skaidriem noteikumiem, lai MVU varētu tos ievērot, nedrīkst eh, sodīt inovācijas un pārobežu aktivitāti. Un neseno notikumu kontekstā gribētu ieteikt vienu ieteikumu. Mums vajadzētu radīt platformu, lai koordinētu un publicētu informāciju no civilajām iestādēm uh, pēc terora uzbrukumiem eh, vai, piemēram, ja ir eh, sabiedrības veselības krīzes eh, vai citi būtiski notikumi. Dāmas un kungi, ir skaidri nepieciešama ātra un uh, skaidri saprotama informācija dažādās valodās. Tirgus prasa informāciju, kas nav nozars pārstāvjiem un civilajām iestādēm. Uh, ir, protams, citas prioritātes nekā ziņot tikai par to, kas notiek ASV vai Japānā, bet Eiropas Savienībai ir jāuzlabo sava atbilde, jo pat viens incidents Eiropā skar visu Eiropu. Mēs esam daudz ievainojamāki, jo tirgus var pārmērīgi reaģēt. Uh, Tātad kāda tad ir veiksme turismā? Vai tā ir eh, globālā tirgus daļa, vai tā ir eh, darba vietu kvalitāte un to skaits, vai tas ir apmeklētāju skaits, vai eh, tas, cik ilgi viņi šeit pavada laiku, vai viņi iztērē, cik daudz iztērē naudu, vai tas ir tirzniecības apjoms eksporta vai starp Eiropas tirzniecības kontekstā. Mēs zinām, ka mēs vēlamies vairāk uh, turistu, bet mums ir jāuzklājas arī cilvēki no ārpus Eiropas valstīm, mums ir jāuzklājas vietējie cilvēki, mums ir jāizstrādā uh, tādi indikātori, pēc kuriem vērtēt, kāda tad ir sasnieguma. Mums ir kvantitatīvi un kvalitatīvi dati nepieciešama, un uh, tas uh, arī ļaus pārskatīt situāciju. Protams, finansējums ir svarīgs, un tam ir jāatbilst vārdiem. Ja komisija uzskata, ka turisms ir ļoti svarīgs darbvietu radītājs, jo īpaši jauniešiem, tad tam būtu jāsako investīcijām. Finansējums, kas komisijai ir, lai panāktu uh, Uh, mērķu īstenošana turismu jomā, tas ir minimāls, un tam būtu jāmainās. Mēs atzīstam, ka ir būtiskas summas pieejamas uh, tūri, uh, transportam, un tas ietekmēs arī turismu, ko lai tu apspriedīs. Mēs arī saprotam, ka ir pieejams finansējums no 11 resursiem, um, kas ir noteikts, bet nekas no tā nav pieejams tieši turismam. Uh, Un apkopojot, gribu teikt, ka mums ir jāidentificē, kas tad vēl pēc regulārā nodokļu vai vīzu režīma būs tie noteicošie faktori darbvietu radīšanā turismā. Mums ir jāparādz pienācīgs budžets. Paldies, priekšsādātāji. Dank. Paldies. Nākamais ir Kristians Teperans, kas pārstāv Europa on Track. Paldies priekšsēdētājiem, paldies, um, ka uzaicinājāt mani. Turisms Eiropas ekonomika kļūst aizvien nozīmīgāks. Um, šis ir sektors, kas uh, konsekventi veicina labāku izaugsmi. 2015. gadā mm, turisma sektors uh, ir um, pieaudzis par 5%, bet neskatoties uz šo attīstību, Eiropas turisms uh, tirgu zaudēja īpatsvaru, līdz ar to nepieciešama papildu attīstības pasākumi. Mums jāmazina administratīvais un fiskālais sloks šim sektoram. Šobrīd um, rīcībā un um, likumdošanas piemērošana, nodevu, nodokļu piemērošana ļoti nekoordinēta. Uh, ES un valstu līmenī. Un tā kā trūkst šīs konsekvences, tas negatīvi ietekmē konkurētspēju. Mm, tika pētīta nodokļu aplikšanas ietekme uz turismu sektoru. Un, uh, manif manifesta dalībnieki aicina komisiju veikt ļoti precīzu aprēķinu un uh, izpētīt, uh, kā tas ietekmē darba vietas nodarbinātību kopumā. Tad um, Mm, tad dalības ekonomika ir um, uh, jauns modelis, kas ietekmē turismu. Un te ir labs potenciāls izaugsmei. Te var arī uh, padomāt par nodokļiem, patērētāju aizsardzību. Un šāda modeļa mm, izplatība uh, ietekmē arī uh, deklarētu vai nedeklarētu darbu un mm, um, darba apstākļus. Tāpēc uh, mm, ziņojumā vajadzētu izgaismot visus šos aspektus. Tad mums būtu vajadzīgas vadlīnijas par likumdošanas piemērošanu, dalības ekonomikai, lai nodrošinātu taisnīgas spēles noteikumus visiem uh, dalībniekiem īpaši nodokļu aplikšanas un uh, darba likumdošanas jomā. Manifesta dalībnieki iestājas par drošību un drošumu visiem dalībniekiem un uh, labāku kopējo drošību turisma nozarē. Ceturtkārt, uh, vēlamies labāku caurskatāmību un neutralitāti tiešsaistes dalībniekiem, patērētājiem un patērētājiem uzņēmumiem. Nu, meklēšana tiešsaistē ir eh, jāieraksta darbības jomā. Eh, tas ir ļoti būtiski patērētājiem eh, un nepieciešami, lai pieņemtu objektīvus lēmumus. Meklēšanas serveri tev var palīdzēt. Un uh, Uh, jebkāda veida reklāma attiecīgi jāmarķē un jāizskaidro. Vairākos pētījumos pierādīts, ka patērētāji uh, izvēlas uh, tas neutrālākus uh, rezultātus. Un uh, katrā gadījumā rezultātiem nevajadzētu būt maldinošiem. Paldies par jūsu atbalstu un centieniem atrisināt uh, šīs problēmas. Paldies! Nākamais runātājs ir Ādams Bodors no Eiropas Ritenbraucēju federācijas. Paldies! priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie deputāti, jūs esat TRAN komitejā, nu, līdz ar to runājat par problēmām un izaicinājumiem transporta sektorā. Visdrīzāk, varu jūs pārliecināt no turisma perspektīvas. Mēs uzskatām, ka trans, eksports Eiropā ir labi attīstīts globāli raugoties. Un um, um, līdz ar to mēs varam mm, ieplānot un uh, īstenot uh, konkrētus priekšlikumus šajā jomā, kas uzlabos arī turisma situāciju. Bet uh, tas nenotiek, teiksim, paskatieties, salīdzinot ilg garus ceļojumus, mūsu situācija sliktāka nekā ASV, kur infrastruktūra ir sliktāka. Teiksim, ja vēlos aizbraukt no Ņujorkas uz Čikāgu, varu rezervēt manu vilcienu biļeti vienā vietā. Ja es vēlos aizbraukt uh, no Briseles uh, uz manu dzimto pilsētu Budapeštu, 1400 km, es nevaru nopirkt vilcienu biļeti. Uh, uh, šeit Briseles stācijā. Un ja esmu tik traks, lai paņemtu līdzi uh, savu riteni, nu tad man tiešām liela problēma, un man jāmaina divas, trīs reizes vilcieni, tad par ko es runāju, mums ir labs potenciāls, bet tas netiek izmantots. Katra Eiropa investē uh, um, ātrgaitas vilcienos, uh, nekas īsti nenotiek. Es vēlos, lai jūs to mainītu. Un es vēlos, lai um, vairāk tiktu domāts par turismu un apmeklētāju. Uh, situāciju, investējot un plānojot lietas, kas notiek transporta nozarē. Runājot par transporta sektora attīstību, es nerunāju tikai par lineāro um, infrastruktūru, kā teiksim um, vilcieni, vilciens liedas. Es runāju arī par pārobežu pakalpojumiem, biļešu pārdošanu, informēšanu, reklāmu. Um, tas ir um, ļoti svarīgi Uh, turismam, bet uh, šobrīd uh, notiek ļoti nekoordinētā veidā un sarūktina drīzāk un atgrūž turistus. Tā līdz ar to viņi izvēlas lidmašīnas. Ja vēlaties labāku dekarbonizāciju, tad investējiet labāk turisma ekonomikā. Un um, runājot par konkrētām problēmām, Mums ir nepieciešams investīcijas transporta infrastruktūrā, protams, bet eh, jāņem vērā eh, šīs apmeklētā vajadzības eh, gan Eiropas, gan nacionālā, gan vietējā līmenī. Teiksim, vietējā mobilitāte ļoti svarīga. Padomājiet par stāvvietām, turismā, autobusiem vai riteņbraucēju ceļi. Tāda ļoti svarīga lieta, par ko bieži aizmirst. Atbalstiet šādas investīcijas arī turisma nolūkiem, ne tikai mobilitātei. Un tad mums arī steidzami eh, vajadzīgi multimodālā transporta pasažieru pakalpojumi. Es eh, pieminēju tagad eh, tikai vilcienu savā piemērā, bet ja jums jākombinē vairāki transporta veidi, Eiropai būtu nepieciešama labāka stratēģija un uh, normatīvs ietvars. Uh, un arī šī biļešu pārdošana spēlē svarīgu lomu. Saprotu, ka cilvēki arī turpmāk lidos bieži, bet um, es uh, vēlos, lai jūs padomājat par Single Sky un Open Sky iniciatīvām arī turisma kontekstā. Tad kopumā turisms atbalsta jūsu cīņu par uh, vairāk investīcijām transporta nozarēm, bet Eh, aplūkojiet arī turismu un eh, turistu vajadzības plānojot. Paldies! Jā, mēs esam transporta un turisma komiteja, starp citu. Šāds ir mūsu oficiālais nosaukums. Tagad Kristīna Nuņiesa, kas eh, pārstāv ilgspējīgu un konkurētspējīgu turisma Eiropas reģionu tīklu. Paldies priekšsēdātājiem, paldies komisijai, deputāti labprāt pastāstīšu par manifestu prioritātēm uh, ilgtspējīguma jomā. Mūsu pirmā mm, prioritāte ir rūpēties par ilgtspējīgu turismu, attīstot un ieviešot dažādas turisma iniciatīvas. Ilgtspējīgs uh, turisms ir horizontāls jautājums, kas ietver uh, dažādus nozares aspektus un pelnījis noteikti mūsu uzmanību. Manifests aicina komisiju identificēt uh, pūliņus, mm, mm, lai īstenotu brīvprātīgo monitoringu galamērķiem, turistu galamērķiem, izmantojot IT sistēmu un tam līdzīgas sistēmas Eiropas Savienībā. Šādi mēs varēsim labāk novērtēt uh, turistu uh, vajadzības. IT pēc pilotfāzes uh, Uh, būs jāpielāgo un jāattīsta labāka programmatūra, labāka saikne ar satelītu tehnoloģijām un uh, uh, sistēmai jākļūst arī ilgtspējīgai. Mēs, uh, uh, bet tas viss atpelnīsies, jo šī sistēma ir ļoti noderīga galamērķu monitoringam. Uh, Jo, ja mēs kaut ko nevaram izmērīt tad, mm, un uh, novērtēt, tad mēs to arī nevaram pārvaldīt. Tātad es nonāku pie pārvaldības, kas uh, arī ir ļoti svarīga lieta. Visos līmeņos, un te arī mums nepieciešami skaidri un uzticami indikatori, uh, lai veiktu monitoringu. Sociālā un vides dimensija ir jāiekļauj uh, mūsu darbā. Un um, būtu labi, ja UN, uh, VTO un uh, komisija sadarbotos um, ar mērķi izstrādāt ilgtermiņa rīcības uh, plānu ilgtspējīgam un konkurētspējīgam turismam, iekļaujot sistēmas, tehnoloģijas un infrastruktūru. Protams, uh, Turisms atkarīgs no geogrāfiskā izvietojuma, no resursiem, tad šie resursi ir jāizstāv, jāskatās, kas notiek ar klimatu, nodarbinātību, izaugsmi. Mums jārūpēs par eh, to, ka tiek saglabātas rezerves, arī kultūras uh, pieminekļi, jārūpēs arī par dzīves standartu, dzīves kvalitāti, un te jāsadarbojas ar uh, JAK, Agri, Rič un uh, pārējiem, mm, pārējām struktūram, kas uh, ir atbildīgas par izaugsmi un attīstību. Nākamā ir Kerstina Ovalda, kas pārstāv Eiropas pārtikas, lauksaimniecības un turisma uh, arotbiedrības. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, mums ir jāvienojas par uh, kvalifikācijām, par prasmēm, kas ir nepieciešams strādājot turismu sektorā. Nesen tika piedāvāta uh, Eiropas sociālo mm, uh, tiesību klauzula, kur tika runāts, ka arī vienādas iespējas, līdzvērtīgas iespējas un piekļuvu darba tirgumu uh, ir. Uh, tādas iespējas, kas pavaras, jo jums ir konkrēts prasmes un izglītība. Ja mēs runājam par turismu sektoru, protams, ir jābūt arī labai profesionālai apmācībai, kas ņem vērā nozars vajadzības, un, protams, tam ir jānotiek iesaistot visas ieinteresētās puses. Mēs, protams, saprotam, kāds ir jaunas prasības darbiniekiem IKT, svešvalodu prasme starp kultūru zināšanas, ņemot vērā, ka ir aizvien vairāk uh, turistu no um, citām valstīm. Un tāpat ir jāzina arī par dažādu um, pārtikas um, dažādību un tā tālāk. Un, uh, Jāsaka, ka nevienmēr turismu birojiem ir pietiekami daudz līdzekļu, lai piedāvātu saviem darbiniekiem apmācības kursus kaut kur ārzemēs. Tādēļ ir jādomā arī par uh, tādiem uh, kursiem, piemēram, internetā, īpaši piemērotiem MVU protams, daudz kas notiek jau arī Eiropas līmenī un nacionālajā līmenī. E, ir arī dažādi pa, dažādas apmācības iespējamas, bet eh, nu, arī Eiropas komisijā ir vairāki pat ģenerāla direktorāti par to visu atbildīgi, un mums ir arī jāvēro, kādas ir prasības, un mums ir jākoordinē finansējums eh, dažādām apmācībām, dažādiem projektiem, un ir, protams, jāapmainās ar paraugu praksi un jādomā par rezultatīviem panākumiem. Mēs visi esam informēti, ka turismā strādā ļoti daudz jauniešu, un daudziem jauniešiem tas ir pirmais darbs, pirmā darba pieredze, viņi ir tikko nonākuši darba tirgū, tādēļ mums vajadzētu patiešām uh, būt aktīvākiem, lai turismā varētu piesaistīt aizvien vairāk jaunu cilvēku, integrējot viņus darba tirgū. Mēs jau noteikti varam izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, piemēram, Eiropas uh, prakses uh, alianses, Uh, jauniešu garantijas schēma un tā tālāk. Noteikti, protams, ir jāiesaist arī visas, visi spēlētāji, varētu domāt arī par inovatīvām programmām, ņemot vērā apmācību un kvalifikācijas celšanu, kā piemēram apmācīt jauniešus, uh, kas strādā tikai uz vienu sezonu, bet nu varētu arī viņus apmācīt strādāt turismu nozari arī starp sezonu laikā. Un domāju, ka nevis arī apzinās, eh, kādas ir karjeras iespējas turisma nozarē, tādēļ ir jābūt pieejamai informācijai, vajadzētu izveidot tādu darba vietu portālu turisma nozarē. Mums ir, protams, jāapspriežas, kā to izdarīt vislabāk eh, un. Uh, Mums ir, protams, ne tikai jāpiesaista darbinieki turisma nozarē, ir jāparūpējas, lai viņi arī paliktu tur strādāt, lai viņi neiet pēc vienas sezonas prom. Mums līdz ar to ir jārada normāls, stabils darba vietas ar labiem darba apstākļiem, līdztiesību un sociālajām garantijām. Paldies! Thank you very much as well. And now the floor is... Paldies! Grandes Pascalco. Muchas gracias, presidente. Eh, muchas gracias y bienvenido. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī uh, visiem organizāciju pārstāvjiem, kas uzstājās manifestu vārdām. Uh, kā priekšsādātājs pareizi teica, mūsu komiteja atbildīga ne tikai par transportu, arī par turismu. Es vēlos pateikties visiem manifestu sastādītājiem, jo. Um, Te var balstīties uz, eh, pantu, uz panta 795 līgumā, un uh, tur ir norādīts, ka Eiropas Savienībai nav um, tiešās kompetences, bet uh, tā var tomēr rīkoties šai jomā. Manifestām ir uzskaitīti visi faktori, kas uh, ir svarīgi turismam, teiksim, turisma ietekma uz nodarbinātību, arī kultūra vērtības, kulturāla apmaiņa. Mēs te varam daudz ko paveikt un uzlabot, runājot par um, pārobežu darbībām, piemēram. Manā valstī šis sektors ir galvena, viens no galvenajiem ekonomikas sektoriem. Un, protams, tas, šis sektors piesaista cilvēkus, kas meklē darba vietu. Un šai ziņā manifestu var uzslavēt. Tas ir ļoti labi, inteliģenti sastādīts. Tā praktiski mēs uh, mēģinām apiet līgumu uh, konkrētā veidā. Uh, Uh, un um, virzīt uz priekšu atsevišķas jomas, kā piemēram ilgspējīgums, uh, par ko jau daudz izskanēja. Nu, un tad arī turismu nevajag skatīt izolēti, bet kā tādu uh, faktoru, kas sekmē daudz valstu labklājību. Paldies, tā Klaudē tā par dēlu. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms eh, vēlos eh, apsveikt eh, turisma nozares pārstāvjus, jo ja šķiet viņi ļoti vienoti uzstājas, runā vienā balsī, un var redzēt, ka turisms vēlas sekmēt es ekonomikas attīstības. Neatkārtošu visu, kas rakstīts manifestā. Protams, dokuments ir svarīgs, tas ir rīcības plāns, un uh, arī turisma nozares iniciatīvām. Šo iniciatīvu gan neņem vērā pietiekami iestādes. Arī komisija varētu to darīt labāk. Ļoti žēl, ka tas tā notiek šobrīd. Jo Eiropas turisms daudz ko dara ekonomikas, ekonomikas uz, Eiropas ekonomikas uzlabošanai, darba vietu radīšanai, peļņas palielināšanai un tiešām žēl, ka to atstā novārtām. Eiropas iestādes neatbalsta pietiekami labi šo nozari. Un eh, šīs dienas solis ir pirmais solis pareizajā virzienā, lai iezīmētu citas tendences. Tu vajadzētu par to padomāt mums visiem. Nu, mēs bieži piedalāmies dažādu parlamentu komiteju darbā, un mums eh, jāizplata šis vēstījums. Uh, Mēs arī ar komisiju bieži komunicējam formāli un neformāli. Un eh, šīs lietas ir jāmaina. Esam ne tikai transporta komiteja, esam arī turisma komiteja. Un ja jau šāds ir mūsu oficiālais nosaukums, tad vajadzētu arī rūpēties ne tikai par transportu, bet arī par turismu. Un ne tikai tā vispārīgi, bet ļoti detalizēti. Jo Abas šīs nozares mums ir ļoti svarīgas. Un vēl viena lieta, arī personīgi no manis, es domāju, ka turisma nozare mums jau ir ļoti palīdzējusi. Mums bija turisma un kultūras mantojuma, tas ideja ieviest turisma un kultūras mantojuma Eiropas gads, un mūs uzklausīja pozitīvi. Komisija sagatavoja paziņojumu 2018. gadam, kas būs uh, kultūras mantojuma gads Eiropā, bet varbūt varētu darīt vairāk, lai komisija uh, pilnībā apzinātos, cik svarīgs ir turisms un ka turismam vajadzīgs ne tikai Eiropas gads, bet arī Eiropas stratēģija, lai to virzītu uz priekšu. Pagadām mēs gaidām šo stratēģiju. Mēs gaidām no komisijas arī rīcības plānu. Komisija jau solīja šo plānu sagatavot. Un manifests ir uh, labs uh, instruments, lai uh, pātrinātu lietas. Es ceru, ka vēl šajā sasaukumā uh, komisijas pārstāvji sagatavos šo plānu, un uh, es ceru, ka arī visi deputāti piekritīs, ka turismam nepieciešama stratēģija. Un pēdējo 10-15 gadu laikā eh, stratēģija nav tikusi pārskatīta, tā novecojusi. Daudz, daudz kas ir noticis pēdējo 15 gadu laikā. Tā ir pēdējais brīdis rīkoties. Nacionālās iestādes un ministrijas arī gatavas uh, sadarboties. Un runājot par subsidiaritātes loģiku turismā, nacionālā līmenī izskan viens un tas pats - bez Eiropas atbalsta, bez uh, Eiropas līmeņa investīcijām, ko mēs neatrodam, starp citu, Junkera plānā, uh, mūsu iestādes neizdzīvos. Tā kā jāmaina šī atbalsta loģika, lai uh, kopīgiem spēkiem atbalstītu turismu. Paldies, Džil Evansa tagad. Paldies! Es arī vēlos uzteikt šo attīstību, tad tiešām kaut kas vienreizējs un uh, lieliski bija uzklausīt uh, turisma nozares pārstāvjus, uh, kas sanāca kopīgi un uh, kopīgiem spēkiem prezentēja mums savu politisko uh, darba kārtību, savus mērķus uh, un lūdza mūsu atbalstu, ko mēs arī centīsimies darīt pēc iespējas. Uh, ļoti daudzas lietas eh, tika atrunātas, un eh, turisms tiešām ietekmē ļoti daudz aspektus mūsu dzīvē. Fokus eh, ļoti pareizi tika likts uz MVU, uz bezbarjeru turismu, uz ceļošanu starp dažādām valstīm, uz pieejamību, ko mēs uh, esam virzējušos priekš, teiksim, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un tad eh, arī ilgtspējīgums tika izcelts, to varētu izcelt pat vairāk, teiksim, turisma loma klimata pārmaiņu apkarošanā. Un tas ir centrāli tam, ko mēs šeit darām. Man ir um, specifisks jautājums par iemaņām un uh, apmācību. Manifestā rakstīts, ka 25 miljoni Eiropiešu eh, strādā turisma nozarē. Un praktiski tas ir tāds sezonāls darbs, eh, atvaļinājuma laika darbs. Es pārstāvu Velsu mm, Lielbritānijā un nesen izlasīju mūsu valdības eh, stratēģiju, un tur rakstīts, ka turismu mm, bieži uztver, ka kaut ko tādu maz perspektīvu labai karjerai. Un es strādāju arī iemaņu attīstības organizācijā People First Lielbritānijā, un uh, mēs redzam, ka trūkst kvalifikāciju, trūkst iemaņu. 21% no darba devējiem saka, ka personālam trūkst uh, nepieciešams kvalifikācijas. Mm. Tām skaidri piesaistīta, protams, ir arī personāla problēma no nodarbināšana. Viens no kolēģiem teica, cik svarīgi ir jaunieši. Turisma nozare trīs reizes vairāk jauniešu vecumgrupā eh, līdz 24 gadiem tiek nodarbināti nekā citās jomās. Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Un eh, daudz ko vēl var darīt, lai uzlabotu turisma tēlu, arī eh, lai plaša sabiedrība atzīst tā svarīgumu. Kā jūs iedomājaties šādu sadarbību? Mm, ko konkrēti jūs varat piedāvāt? Paldies! Thank you. Thank you. Dēdra Klona. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par dokumentu. Tas ļoti skaidrs, tas ļoti relevants turismam, protams, kā jau izskanēja, ar uzsvaru uz MVU. Uh, Un tikko Evans kundze pieminēja uh, iemaņas kvalifikācijas uh, nepieciešamību virzīt turismu uz priekšu, arī kā kaut ko, kur iespējama laba karjera, jo uh, te mums pagadām ir deficīti, nu, teiksim, mums ir lieli trūkumi valodu apgūšanas jomā un um, tā teikt, viesu uzņemšanas kultūras jomā. Nu, tā kā apmācība izglītība. Tā ir mūsu prioritāte numur viens. Jāpiesaista izglītības iestādes, uh, uh, lai viņi uh, palīdzētu virzīt turismu kā veiksmīgas karjeras iespējas. Det här eh, manifestet, jag tror att det kommer att bli väldigt nytt. Jens Nilsens. Paldies priekšsēdētājiem! Jā, mm, ļoti labs uh, dokuments, labs pamats turpmākam darbam, daži vārdi par manu reģionu, un tad man būs arī konkrēti priekšlikumi. Esmu no eh, Zviedrijas, no Ziemeļ reģiona, un um, 90. gados mēs izlēmām, ka mums nepieciešama reģionālā turisma un ekonomikas attīstība. Mums bija reģionāls struktūra fondu programmas, ko mēs izmantojam mūsu reģionam, tātad Eiropas Savienības naudas, eh, ko mēs izmantojam 20 gadu laikā. Mēs esam veicinājuši ilgtspējīgumu turismā, eh, tad arī uh, ēdienu pagatavošanu no vietējiem produktiem. Un uh, tas uh, daudz ko pozitīvi nu, ietekmē mūsu reģionā un reģiona ekonomikā. Tad mēs esam atbildīgi par turismu, reģija komiteja atbildīga par reģioniem, tad mums vajadzētu sadarboties ar viņiem. Kā, teiksim, komisija izskaidroja, uh, arī par ģenerāldirektorātu situāciju. Un viņiem iespējams arī jāsadarbojas, un mums jādara tas pats, jādalās labiem, labos piemēros, un nevajadzētu aizmirst, um, ka turismam darbība vietēji un reģionāli ir vissvarīgākā, jo tur ir darba vietas, tur ir šie pakalpojumi, tur ir preces, tur ir uh, patēriņš, un mums jādarbojas tieši šādā līmenī. struktūra, struktūra fonda palīdzību arī šodien daudz kas tiek ieguldīts eh, reģionālajā turismā. Tad es ierosinu eh, mūsu komiteju apvienoties ar reģiju komiteju un eh, sagatavot pētījumu par to, cik labi turisms vispār tiek atbalstīts no struktūra līdzekļu fondiem. Varbūt komisija ir šie dati, es nezinu. Un Tad eh, otra lieta - vajadzētu atlasīt reģionus Eiropā, kur mēs varētu skaidri teikt, eh, no šiem reģioniem atkarīga mūsu ekonomikas situācija. Nu, teiksim, ir reģioni, par kuriem nav pat jādomā, tur viss ir skaidrs, bet ir varbūt arī citi mazāk zināmi, kur arī ir milzīgs turisma potenciāls vai eh, kas jau ļoti veiksmīgi darbojas turisma jomā, un te varbūt var dalīties pieredzēm Es domāju, ka mēs daudz ko uzzināsim šādā veidā. Paldies! Tagad Klaudija Monteo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Negribu runāt pārāk ilgi, jo Komitejā mēs ļoti labi redzam, ka neatkarīgi no mūsu atšķirīgajām politiskajām nostādnēm un politiskās piedarības ir arī kāds kopsaucējs. Jāsaka, ka gan privātajai, gan arī valsts nozarei šajā sektorā ir kopīgas intereses. Ir ļoti labi, ka ir sagatavots šis manifests, jo turisms jau ir tāda starpdisciplināra nozare. Tā ir joma, kas pārkāpja politiskās un geogrāfiskās robežas. Tas ir jāpaturprātā lasot šo manifestu. Esmu patiešām ļoti lepna, ka mēs varējām arī kaut ko ieguldīt šajā manifestā. Jāsaka, ka šis. Uh, Ziņojums patiešām ir uzņemts ar atsaucību un ir ļoti jauki ka manifestā varam izlasīt arī daudzus priekšlikumus, kas bija ietverti mūsu ziņojumā, kas tapa šajā komitejā. Mums visiem ir kopīgs mērķis. Eiropas institūcijās arī komisijā, tā skaitā. Mēs vēlamies radīt vairāk darba vietu, mēs vēlamies, lai tas būtu plaukstošs sektors, bet nu, mums ir jādara vairāk, mums ir jāmēģina visiem runāt uh, unisonā un ir jāizstrādā kopīgie mērķi. Visi kolēģi, kas jau izteicās, minēja, ka tam ir jābūt tādam kā manifesta atspērienu punktam. Un ir jāmudina Eiropas komisija izstrādāt konkrētus pasākumus arī, piemēram, finansiālu stimulu veidā, runājot arī par dažādām prakses iespējām jauniešiem. Protams, nekad neaizmirstot subsidaritāti un dalību valstu īpašo raksturu. Mēs varētu komisijai kopīgiem spēkiem pastāstīt, cik svarīgs šis sektors ir mūsu tautsaimniecības attīstībai. Protams, ir, eh, nu, turisma nozara ir saistīta arī ar tādiem jautājumiem, kas skar arī citas komisijas. Tādēļ ir jābūt labākai sadarbībai un koordinācijai. Jāsaka, ka dokuments ir patiešām ļoti labi pārdomāts un varētu patiešām mēģināt apzināt, kā mēs kopīgi varētu um, garantēt labāku attīstību visos reģionos. Komisārs kundze arī piedāvāja konkrētu plānu. Mums ir jā, jāsaprot, kā mēs visi kopīgiem spēkiem varētu strādāt produktīvāk, lai arī nebūtu nekādas pārklāšanās. Ar zinām vilšanos man jāatzīmē, ka es izstrādāju arī pati priekšlikumu, bet tas netika, nu, pietiekami lielā mērā pārņemts, bet mums ir arī regulāri jāsazinās ar visiem sektoru spēlētājiem. Protams, jāpaturprāt arī tas, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem ir grūtāk izcīnīt savu vietu tirgu. Un manifestu vajadzētu pārtulkot visās 24 oficiālajās ES valodās. Uh, Ir arī jāinformē uzņēmumi, ka ir iespējams pieteikties uz Eiropas līdzekļiem, piedalīties dažādos projektos. Es pat tiešām esmu vīlusies, mani informēja par to, ka manifests tiek tulkots, bet nu, tas netiks pārtulkots visās valodās, tā skaitā arī portugāļu valodā. Nu, jāsaka, ka tas ir nopietnas šķērslis sektoram kopumā un tajā strādājošajiem satisfação perante este, este facto. Contudo, junto que, junto, julgo que, e para terminar, uh, julgo que. To es gribēju pateikt. Un noslēdzot. Ņemot vērā visus spēlētājus, kas šodien izteicās, nu, mēs varam izdarīt konkrēts secinājums, ka ir svarīgi atrast finansējuma avotus un um, apzināt paraugu praksi, mainīties ar to. Man liekas, savu darbu esam uh, visi paveikuši godām. Mēs strādājam ne tikai transporta, bet arī turismu komiteja transporta un turismu. Un ļoti labi, ka mēs varam pie tā viss strādāt. Paldies, Izabelde Monte. Sì. Grazie, grazie intanto per questa illustrazione. Paldies, liels paldies par šīm prezentācijām. Tad, kad kolēģi runā par turismu politikas pilnveidi, tad, nu, visi ir ļoti ieinteresēti klausīties jaunos priekšlikumos. Mums ir jāapzinās, kāda pieeja ir jāizvēlas. Pārvalde turismu jomā administrēšana nevar būt tikai valstī sakņota. Privātajam sektoram arī šeit ir savs vārds sakāms. Jāsaka, turisma nozara ir ļoti, ļoti svarīga. Mēs nerunājam tikai par kultūras un dažādu turismu pakalpojumu sniegšanu. Jāsaka, ka tā ir trešā svarīgākā Eiropas tautsaimniecības nozare. Un nevajadzētu piemirst, ka turisms nāk par labu daudz un dažādām nozarēm uh, reģionos. Ir jācīnās, protams, pret sociālo dēmpingu un jāsaka, ka turisms ir nozara, kas nāk par labu vietējiem uh, iedzīvotājiem, darbiniekiem, ainaviskajai vērtībai un tā tālāk. Ziņojumā ir daudz labu atziņu un es gribētu uzsvērt ka tagad mums ir nepieciešama atbilstīga fiskālā politika, finansiālais segums. Un tieši tā mēs varam panākt pozitīvas izmaiņas šajā jomā. Mums arī jābūt pietiekam pragmatiskiem, tādēļ vēlējos uh, nu, kaut ko šādās noskaņās piebilst. Mums ir jārunā ne tikai par naktsmītnēm. Uh, Un par uh, to nodavām, nu, tagad uh, jāsaka, ka nodava par nakti ir sasniegusi 4-5%, un tas tagad paaugstinās. Un es domāju, ka šīm nodavām jātiek reinvestētam turismu lauciņā. Notika sarunas arī par digitalizāciju. Negribu par to runāt pārāk daudz, bet datiem ir jābūt pieejamiem. Jo, ja mūsu rīcībā nebūs pienācīgi daudz un labu datu, mēs nevarēsim arī izplatīt informāciju, kas ir tik būtiska šajā nozarē. Un jādomā arī par vietējo transportu. Ļoti daudzi turisti izmanto arī sabiedrisko transportu, bet nu vajadzētu arī būt uh, labāk pieejamai informācijai par pārvietošanās iespējām konkrētā reģionā, jo tas varētu visu sektoru padarīt ilgtspējīgāku. Jo ir konkrēti transporta veidi, kas ir ilgspējīgāki par citiem. Gribēju pateikties visiem par manifesta sagatavošanu un domāju, ka mēs, protams, šim jautājumam pievērsīsim vairāk uzmanības nākotnē. Oui, merci, uh, merci. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies par šo darbu un par prezentāciju. Tikai neliela piezīme. Jūs uh, jau uh, pamanījāt, ka izteicās septiņi kolēģi un dažādās valodās, uh, bet Eiropa ir daudzveidīga. Uh, Tā ir skaista, lieliska un tā ir bagāta ar savām tradīcijām un kultūru, un tas ir ļoti svarīgi turismam. Ja mēs to nerespektēsim, tad turisms nedarbosies. Otrakārt, es esmu no Francijas, kas ir visvairāk apmeklētā valsts Eiropā, un eh, Eiropas kontinents arī vislielākais galamērķis turismā, un es esmu no uh, provinces Kotazur eh, reģionu, kas arī ir visvairāk apmeklētais reģions Francijā. Un mums jāatzīst, ka katrs ir eh, devis savu ieguldījumu, lai uh, jebkurā vietā varētu piesaistīt pēc iespējas vairāk turistu, lai būtu daudzveidīgs piedāvājums. Un ne jau Eiropa būs tā, kas īstenos eh, šo, šos pasākums. Tā kā mēs Marseļā uh, mēs eh, ieguvām Eiropas kultūras galvaspilsētas eh, statusu. Nevar uzskatīt, protams, Marseļu par lielu kultūras pilsētu, bet tomēr mēs piesaistījām 12 eh, miljonus, kas ir paredzēti, un mēs pat piesaistījām 14 miljonus apmeklētāju šajā gadā, jo <clears throat> tika ieguldīts liels darbs. Un tika uzlabotas eh, piedāvājums ar eh, velosipēdiem, eh, ar bezvadu internetu piemību, un tas viss ir jāintegrē. Es piedāvāju, protams, ka ir jāņem vērā, ka pasaules konkurence ir ļoti plaša, um, bet ļoti svarīga ir drošība, un tajā kontekstā jārunā par terorismu cilvēkiem, ļoti daudziem cilvēkiem ir bail vienkārši um, braukt uz Eiropu. Tunisijā vairs nav turistu, jo cilvēki baidās no uzbrukumiem, vai, piemēram, ja Parīzē ir uzbrukumi, tad eh, apmēram 20% bija turisma kritums, un tas viss ir eh, tāds mainīgs, tas ātri aizmirst, tas arī uh, bet ja tas atkārtojas, tad tas ir bīstami. Bet Eiropā salīdzinām ar Āfrikas vai Dienvidamerikas kontinentu, paraugieties, kas atkal pulko notiek, tur eh, ir bāri, kur var iet eh, dejot un tā tālāk, un eh, Eiropā tā nav, mums ir. Mums ir drošība, mums ir demokrātija, un pateicoties Eiropai un tam visam, pie mums brauc ļoti daudz turisti, tātad mums ir uh, ir jāizdara spiediens uz vietējām struktūrām, lai būtu pienācīgs turismu piedāvājums. Un es piedāvoju, kā jau kolēģi par to izteicās, mums ir jāaizsargā mūsu teritorijas vērtības. Es piedāvāju, balstoties uz uh, kultūras uh, galvaspilsētu Eiropā, izveidot Eiropas sporta vai turisma galvaspilsētu. To mēs varētu darīt dažādās valstīs. Uh, varētu tur dažādu tematiku izvēlēties, piemēram, piekraste vai lauki vai bioloģiskā daudzveidība vai kalni vai eh, dažādas kopienas, piemēram, eh, dažādas kulinārijas kopienas. Eh, mēs varētu piecās, sešās, desmit pilsētās to īstenot, un tas uzsvērtu, piemēram, Zviedrijas folkloru vai Portugāles ainavu. Uh, Un uh, to mēs visu varam darīt, un tas nemaksā naudu, bet tas piesaista turistus. Un uh, tas iet tajā virzienā, kas tiek šeit teiks par uh, nodarbinātību un apmācību. Paldies! Danke sehr. Jetzt mit Thieris Kirkos. Paldies, uh, Kirkos kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu grieķu valodā. Uh, Paldies. Šis manifests, ar kuru iepazināmies, ir ļoti interesants. Tas atļaus labāku sadarbību organizācijām, kas strādā šajā lauciņā, un tas ir arī tāds kā pamudinājums Eiropas institūcijām veikt savu darbu labāk. Un nu, mēs vēlamies, protams, lai Eiropa joprojām būtu visiem ceļotājiem pievilcīgs galamērķis, un uh, tur var radīt arī jaunas darba vietas. Un Grieķijā, kas joprojām piedzīvo krīzi, turismu nozara ir tik nepieciešamais darba vietu katalizators. Un ja mēs runājam par krīzi, Lesbos salas mērs bija pagājuši nedēļa Libe komitejā 400 tūkstoši migrantu un bēgļu jau ir šķērsojuši pēdējā laikā saliņu, kurā dzīvo vien 40 tūkstoši cilvēku. Un Lesbos salas mērs mums pagājuši nedēļa pastāstīja, ka nu, īstenībā viņiem ir pietiekami daudz centru, kur šos cilvēkus reģistrēt un uzņemt, un Jāsaka, ka nu, viņi bija noraizējušies, ka īstenībā nu, tas samazinās uh, turistu skaitu viņu salā, bet īstenībā uh, viesnīcas ir rezervēts jau mēnešiem uz priekšu, un cilvēki, kam varbūt nemaz pat nav tik liela rocība, viņi joprojām dodas uz Lesbos salu un tādā veidā pauž savu solidaritāti. Viņi tādā veidā palīdzēs vietējai kopienai uh, plaukt. Uh, Un jāsaka, protams, ir ļoti daudz uh, galamērķu, ko varbūt neesam pietiekami daudz popularizējuši. Man ir tikai dažas atziņas, jo nav gana daudz laika. Mums vajadzētu radīt jaunu likumdošanas pamatu arī attiecībā uz dalīšanās ekonomiku. Jāsaka, ka nu, samazinās proporcionāli viesnīca rezervācijas skaits, jo cilvēki izvēlas cita veida naktsmītnes, paliek dzīvokļos un, un citādi. Un tādēļ caurskatāmība šeit ir ļoti svarīga. Un, protams, ir jāparūpēs, lai tas viss tiktu prezentēts tādā neitrālā un objektīvā veidā. Es gribēju pavaicāt, kā ir iespējams, ka šis Delmontas ziņojums, eh, kurā ir pausts mūsu intereses, varētu mums palīdzēt virzīties uz priekšu, labāk apzinot uh, spēkā esošo pasākumu īstenošanu, ņemot vērā turismu sektoru nozīmību kopumā. Paldies, pirms dot vārdu vēl īsai atbildēji visiem runātājiem. Arī man ir viens jautājums. Bodorkungs te runāja par biļetēm. Eiropas parlaments jau pirms astoņiem gadiem kopā ar padomi eh, nolēma attiecībā uz trešo eh, dzelzceļu pīlāru, ka tur ir jābūt vienai biļetei, ko var izmantot pa visu Eiropu, un jābūt pietiekam labai informācijai, un vajadzēja arī parūpēties par to, lai visos ātrvilcienos varētu ņemt līdzi riteni, un padomi to atšķaidīja cik vien uh, daudz iespējams. Nu, es joprojām neesmu saņēmis atbildi, ka tas kaut kādā veidā traucētu satiksmes gludu noris visi, bet komisijai tad vajadzēja vēl kaut ko darīt, dalību valstīm vajadzēja kaut ko darīt, tādēļ mums uh, vajadzētu izdarīt zināmu spiedienu, un es zinu, ka, piemēram, Austrijā līdz gada beigām ir paredzēts visos ātrvilcienos atļaut ņemt līdz divriteni. Uh, Un jāsaka, ka divriteņu turisms jau patiešām ir plaucis un vēlas pēdējos gados 44 miljārdi tie ir nu, ienākumi. Tas ir vairāk nekā kruīzu kuģi. Un arī kruīzu kuģi ir ļoti jauks atvaļinājuma pavadīšanas laiks, bet nu ne visi to vēlas. Un, protams, tam ir arī emisijas. Es tādēļ gribēju pavaicāt, ko jūs par to visu domājat. Nu jā. Uh, uh, ir turisms uh, ienesīgs, turisma joma ir uh, ļoti vērtīga, bet, nu, ir uh, varbūt arī vidē draudzīgāki atvaļinājumi veidi. Un tādēļ es jums lūgšu tagad izteikties, bet, nu, dariet to pietiekam lakoniski, jo nav vairs daudz laika lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mēs uh, vienojāmies. Uh, ka mēs uz visiem jautājumiem atbildēsim rakstiski, bet, nu, gribēju katrā ziņā jums pateikties par pausto atbalstu un Eh, arī eh, būtu jauki, ja jūs mūs atbalstītu ne tikai vārdos, bet arī darbos. Es gribēju paust arī savas raizes, ka komisijā ir šāda turisma vienība, bet nu, viņiem nav ne gana daudz darbinieku, ne gana daudz eh, finansējuma, jo trūkst budžeta trešai lielākai tautsainiecības nozarei Eiropā. Tas patiešām ir nožēlojami. Un tādēļ mēs vērstos pie Eiropas parlamenta, lai e, komisija e, paaugstinātu turisma nodaļai atvēlēto budžetu un lai patiešām kaut kas notiktu. Viņiem netrūkst e, labu dažādu atziņu, plānu, ierosmi, viņiem reāli trūkst finansējumu. Mēs lūgsim arī jūsu atbalstu šajā uzdevumā. Paldies! Es vēlējos papildināt kolēģi teikto. Turpināšu franču valodā. Jā, šeit ietudījā Aix-en-Provence ir longtemps. Es varu turpināt franču valodā, bet man franču valoda nav pārāk laba. Bet es uh, turpināšu. Es atvainojos, ka viss bija angliski. I iemesls, kāpēc es runāju angļu valodā, ir tāpēc, ka šis bija ļoti neformāls pasākums bez resursiem. Mēs tikāmies un uh, Eh, neformāli radījām šo manifestu un pilnīgi piekrītu, ka, lai tas būtu ticams, tam ir jābūt visās valodās un eh, mēs eh, redzam, ka šis manifests varētu izmant, tikt izmantots ne tikai kā pamats rīcībai Briselē un, un deputāts šeit var piestrādāt pie tā, ka viņi paskatītos, kas no šī manifesta būtu nodrīgs viņu valstīm, un ja mēs to uh, Uh, apkopotu un iztūkotu vietējās valodās, tad tas varētu kļūt par instrumentu vietējām organizācijām. Un es domāju, ka tas uh, arī atbildes jūsu bažām. Paldies, un nākamais Kristiāns Debarā. Es tikai gribētu atbalstīt to, ko teica kolēģis. Protams, mums ir šeit liela iespēja, un mums ir jādomā par šo potenciālu 100 miljonu turistu, kurus Eiropā iegūtu turpmākais 15 gados, un tāpēc uh, kopīga stratēģija un vietējo aspektu respektēšana ir svarīga, bet mums ir jābūt šai stratēģijai, lai eh, būtu gatavi eh, šiem simts miljoniem turistu, un līdz ar to apmācība ir ļoti būtiska, tā ir mūsu stratēģijas pamatā, lai eh, iegūtu šos jaunos klientus un viņiem sniegtu arī pieņemams pakalpojums. Uh, Un paldies, gribētu pateikt arī Eiropas parlamentam par interesi un par uh, darbu. Paldies arī komisijai, ar kur sadarbojamies dienu dienā. Un, protams, ka mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, jūsu uh, palīdzīgi roka arī finansējuma ziņā, lai šī stratēģija darbotos. Lielas paldies! Paldies, Ādams Bodo! Es gribētu paust dažas pārdomas, ko teica Nīlzenkungs par. Uh, un citi arī to minēja. Ja mēs runājam par finansējumu Eiropas līmenī, mēs runājam par vienu, diviem miljoniem eiro, kas uh, Eiropas līmenī ir turismu nodaļai. Es zinu, ka jums neizdodas panākt vairāk resursu transportam, bet arī runa par miljardiem. Un šeit runājam par, par četriem miljoniem eiro, kas vēl tiek samazināti. Un jums jāzina, ka regio uh, um, ģenerāldirektorāts nemaz neiedrošina reģionus uh, tērēt naudu turismam. Es domāju, ka turismam būtu jābūt specifiskai lomai, un ja dalībvalsts un reģioni vēlas tērēt turismam, tad tie būtu jāatbalsta. Danke sehr. Paldies. Tagad uh, Kristīna Noņies. Paldies, priekšsēdētāji. Noslēgumā uh, par konkurētspēju un uh, Uh, tas ir saistīts arī ar sezonalitāti, par to mums šodien nebūs laiks parunāt, bet es ceru, ka dokumentā varēsim sniegt lielāku, plašāku informāciju. Katrā ziņā tas ir demonti ziņojumā minēts. Kad ir runa par finanšu atbalstu, tad uh, šeit atslēgas vārds ir ilgtermiņā, lai visi finanšu resursi uh, tiktu piešķirt ilgtermiņā stratēģijai. Pilnībā piekrītu, ka ir nepieciešams apmainīties ar labāko praksi tiem reģioniem, kuri eh, vēlas investēt eh, turismā, eh, lai gudri lietot reģionālo finansējumu. Esam jau sākuši to labākās prakses apmaiņu un esam gatavi to turpināt, jo Uh, bieži vien mēs nesaņemam visu pieejamo informāciju. Mums ir jāzina vairāk par to, kas šobrīd notiek. Es arī esmu gatava kopā ar kolēģiem uh, strādāt pie šī manifesta tālāk un varu tikai pateikties par to atbalstu, ko sniedzāt mūsu iniciatīvai. Un paldies tagad un Kristina Rovalda. Jā, es uh, gribētu pateikties uh, GLI Evansai par to, ka viņi uzsver uh, cik svarīgas ir kvalifikācijas un prasmes un apmācība sektorā, jo joprojām ir problēmas. Mums tiešām ir vajadzīga saskaņota rīcība šeit, eh, apkopojot komisijas eh, dienestus, dažādus ģenerāldirektorātus, bet arī Eiropas parlamentu un jāiesaist arī turismu sektoru sociālajie partneri. Uh, Kā jau teicu, ir dažādi instrumenti, projekti un iniciatīvas, bet tas viss ir jāapkopo, lai nodrošinātu, ka tas viss darbojas. Restorānu sektors, sociālajā partneri dara ļoti daudz ar Eiropas prakšu aliansi, lai nodrošinātu kvalitatīvas prakses iespējas. Mēs esam izveidojuši viesmīlības pasi, mēs uh, Arī vēlamies dažās valstīs apmācīt darba spēku, piemēram, bēgļus, kas ierodas, lai viņus iesaistītu darba tirgu. Ir ļoti daudz dažādu iniciatīvu, uz kurām varam balstīties, bet mums ir jānodrošina, ka cilvēki, kas iesaistās šajā sektorā, arī paliek tajā strādāt. Tikai vēl viena lieta, ko gribēju uzsvērt. Jūs visi varbūt zināsiet, ka viens no turisma pamatiem ir tas, lai cilvēkiem būtu laiks un nauda doties eh, brīvdienās. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šis 2016. gads eh, ir eh, um, apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma uh, Startautiskās darba organizācijas konvencijas 80. gada diena. Pirms 80 gadiem pirmo reizi SDO konvencijā tika noteikts, ka cilvēkiem ir tiesības uz apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu, un mēs plānojam pasākumu 24. jūnijā eh, Eiropas ekonomikas un sociālajā padomē svinēt šo gada dienu un ievēl, ielūdzam jūs visus šo pasākumu. Paldies! Un tagad arī komisija vēl ir uh, iespēja izteikties. Karlo Korāci, jūs lūdzu jums vārds. Merci beaucoup. Lielas paldies, priekšsādātāji. Paldies šai komitejai parlamentā par vispārējo atbalstu un par uh, iedrošinājumiem, ko jūs izsakāt komisijai veikt uh, papildus darbus šajā svarīgajā sektorā. Komisija ar lielu prieku uztver šo manifestu, tas atvieglo mums darbu, tas mums ļauj labāk saprast, kādas ir nozars prioritātes, un mēs ar apmierinājumu arī konstatējam, ka daudzas jūsu prioritātes ir arī komisijas darba prioritātes. Mēs šobrīd eh, koncentrējam mūsu pūliņus. Kā jūs zināt, pirms dažām nedēļām, 5. aprīlī, bija ļoti augsta līmeņa pasākums. Jūs arī uh, Eh, Kramer kungs, tur bijāt iesaistīts, tu atbalstījāt, un ja, tur iesaistījās arī daudz Eiropas parlamenta deputāti, un bija arī trīs komisāri, ne tikai atbildīgā, atbildīgais komisārs eh, Bienkovskas kundze par viedoto tirgu, bet arī eh, nodarbinātības komisāra Tīsens kundze un arī reģionālo fonda komisāra Kreto kundze. Es domāju, ka tas ir svarīgs signāls politiskā aspektā. Uh, Proti komisijai ir horizontāla pieeja turismā, tā spēja sadarboties ar dažādiem dienestiem, un tā pilnībā apzinās, cik svarīgs izaugsmai un nodarbinātībai ir turisma sektors. Komisija atbalsta arī to, ka, kas tika teikts jau, ka Uh, turisms ir tā uh, joma, kura, kurā ir vislielākā iespējamība, ka tiks radīts darbvietas jauniešiem. Es domāju, ka ir jāturpina strādāt vēl aktīvāk, arī komisijai jāstrādā vēl aktīvāk, izmantojot visus resursus, kas ir mūsu rīcībā, mums ir labāk jāizmanto kopienas uh, Uh, pieejamie līdzekļi, viss budžets, uh, kas ir pieejams, un tas ir arī Junkara plāna uh, ko, izpratnē. Tas nozīmē ne tikai izmantot tieši pieejamos, bet arī netieši pieejamos budžeta līdzekļus. Es domāju, ka ir svarīgi, lai notiktu labākās prakses apmaiņas starp reģioniem, jo tieši reģioni ir tie, kam ir uh, liels lemšanas tiesības par uh, kom, kopienas budžetu un reģionālo fondu komisārs, eh, atbildīgās komisārs teiktais eh, bija ļoti svarīgs, proti eh, ir jāizmanto šie līdzekļi, lai turisma nozara kļūtu konkurētspējīgāka. Un to pašu teica Tīcenes kundze, jauniešu garantija, sociālajie fondi un citi ir jāizmanto, lai um, nozares prasības. Um, pēc um, augstākas kvalifikācijas uh, sektorā arī sastopas ar pienācīgu piedāvājumu. Un tagad konkrētāk, kosme 2017. gada budžetā būs viens miljons, un uh, nodarbinātības ģenerāla direktorāts arī ir noteicis turismu kā vienu no savām prioritātēm apmācības jomā. Uh, Tātad mums būs iespēja vēl 3 miljonus eiro tur mobilizēt. Mēs e, lielu uzsvaru liekam uz sadarbību ar nozars pārstāvjiem, jo ļoti svarīgi, lai šis darbs pie apmācības notiktu kopā ar nozari. Mēs uzskatām, ka, ja, mēs, ja mums izdosies e, veicināt mobilitāti prakšu jomā, e, mobilitāti no dienvidiem uz ziemeļiem, tirgu kur ir ļoti būtisks sezonālais aspekts, tad mēs domājam arī konkrēti par jauniešiem, kur meklē darbu daudzos Eiropas dienvidu reģionos. Tālāk par dalīšanās ekonomiku. Kā jūs zināt, ar komisāru Bjankovska jau um, ir prezentējusi vadlīnijas, uh, tātad tās tika prezentētas jūnijā, viņi to pieteica. Uh, Un uh, mēs ļoti labi apzināmies, ka ir problēmas saistībā ar iekšē tirgus funkcionēšanu. Te nav runa tikai par uzņēmējdarbības brīvības problēmām, bet uh, te ir runa arī par konkurences situācijas uh, atbilstību, vai tā ir tiešām vienāda visur iekšējā tirgū. Mēs arī esam strādājuši pie nodokļu ietekmes uz turismu, runājot par jaunu investīciju piesaistu turismam. Un pie tā strādās arī komisija. Mēs pilnībā piekrītam tam, kas tika teikts par uh, savienojamību. Tas ir pamatu pamats, lai piesaistītu vairāk turistu ne tikai Eiropas Savienības iekšienē, uh, bet arī uh, no trešajām valstīm. Kā jūs zināt, komisija ir pieteikusi, ka būs indikātoru sistēma, lai uh, um, novērtētu uh, darbības kvalitāti. Esam jau arī izvērtējuši uh, kā atbalstīt tos, kas izmanto šos eh, indikātors. Tagad tos var izmantot visi turismu galimērķi. Eh, Eiropā mēs to visu atbalstīsim, bet eh, pašiem galamērķiem ir jāvienojas, ka notiks sadarbība ar mūsu dienestiem. Kā jau tika teikts, ir jācīnās arī pret uh, Eh, klimata pārmaiņām, ir jānodrošina eh, konkurētspēju, un Junkera plāns varētu lielā mēla, mērā palīdzēt vairāk investīcijas veikt energoefektivitātes jomā un emisiju samazināšanas jomā, ne tikai lai nodrošinātu ilgtspējību. Un eh, arī nozarei šeit ir jādarbojas līdzi. Uh, Kas attiecas uz stratēģiju, komisāra jau te viesojās, man nav jāatkārto tas, ko viņa jums jau teica. Šobrīd mēs strādājam pie rīcības plāna, uh, lai izmantotu kultūras nozares un radošās nozares sinerģiju ar turismu. Un mēs ļoti aktīvi un enerģiski strādāsim pie šī rīcības plāna. Vēlreiz jums paldies! Danke sehr! Un... Mēs paldies! Un tagad uh, noslēguma komentāri. Uh, lūdzu, turisma darba grupas priekšsēdētājs um, Uihēlī kungs. Paldies! Dargi kolēģi, šī diena tiešām bija patiesi noderīga mums visiem. Es uh, Aicinu jūs atcerēties šo ierasto praksi parlamentā runāt par lielām lietām, neaizmirst par konkrētu darbību. Un tagad mēs varam ļoti konkrēti pievērsties lietām. Es jau vairākus gadus esmu strādājis pie manifesta, pie šīs pamatdeklarācijas, un jūs lūdzat mani būt par vidutāju starp politiku un uh, nozari. Nu, man ir sagatavotas uh, arī rekomendācijas. Es vēlētos vērsties pie komisāra Navračiča, pie nacionālajām iestādēm ar uh, iniciatīvu, proti uh, skolām ieviest eh, jaunu priekšmetu - turisms, lai bērni apgūtu turismu. Mums eh, stundu sarakstā ir dažādi priekšmeti, bet nu, turisms būtu tāds ļoti bagātinošs papildinājums. Un tad um, infrastruktūras lietas um, un arī eh, statistiskie aprēķini. Uh, vajadzētu labāk izpētīt situāciju turisma jomā, tad mēs vairāk zināsim par to, cik ļoti turisms eh, palīdz darba vietām. Un es piekrītu arī Nīlsina kungam. Dialogs ar eh, sektora pārstāvjiem ir eh, izšķirošs. Mēs mēģināsim kopīgi ar Regi komiteju veikt viņa ierosināto pētījumu. Man šķiet tā bija ļoti laba ideja. Un paldies uh, priekšsēdētājiem un uh, visiem kolēģiem par atbalstu. Nu, ja teiksim, kāda cita komiteja, LIBE, piemēram, publisko deklarāciju par uh, vīzu problemātiku attiecībās ar ASV, teiksim, tad Lībe komitejai vajadzētu pakonsultēties ar mums, jo tas skar arī mum, mūs. Koordinātoru sanāksmē mēs jau īsi pieskārāmies šai problēmai. Un mēs mm. noteikti uzņemsim kontaktu ar Libe. Turklāt ir ļoti svarīgi palielināt budžeta līdzekļus turisma nodaļai. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs to arī pieprasām kā komiteja, un mēs vēlamies, lai to skatītu ļoti nopietni. Un noslēgumā interesanta iniciatīva proti turisma galvaspilsēta Eiropā. Ar Santanto kungu un uh, kolēģiem no manifesta komandas mēs par to esam runājuši. Nu, varētu būt tāda kopīga iniciatīva, nozares iniciatīva un Eiropas iestāžu iniciatīva. Te būtu horizontāla sadarbība, protams, un Korāca kungs savā departamentā ir um, organizējis pasākumu, uh, Trīs komisāri tajā piedalījās un uh, bija gatavi atbalstīt šādu sadarbību. Es pats uh, uh esmu ticies ar komisāru Navračiču un uh, uh, tā bija sanāksme, kurā piedalījās arī pamatdeklarācijas um, autori. Es domāju, ka mūsu iniciatīvas turisma jomā uh, atbalstītu gan labējie, gan kreisie, gan arī zaļie iespējams un citas grupas šajā palātā. Un eh, šim sasaukumam tas būtu ļoti labs progress. Katru gadu varētu eh, izsludināt eh, jaunu Eiropas turisma galvaspilsētu, un tas arī palīdzētu Uh, gūt finansiālu pēļņu. Paldies par atbalstu. Ursula un es vienojāmies, ka tiekoties nākamreiz darba grupai, būtu svarīgi uzskaitīt atsevišķus fondus, kas, uh, var teikt, izmantot finansējot turismu. Tas mums dotu tādu pārskatu par dažādiem fondiem. Ļoti labs priekšlikums. Tā mēs arī darīsim. Un pēdējais komentārs rītvakar. Notiks uh, nākamais pasākums, proti, uh, kas būs veltīts uh, Ķīnas un Eiropas Savienības sadarbībai turisma jomā. Mums e, tika izveidota jauna sadarbības forma, par ko vairāk stāstīsim rīt vakarā. Eduardo Santando un pārējie e, tur ir līdzdarbojušies. E, ja kāda interesē attiecības ar Ķīnu, to lūdzu nāciet. Paldies! Paldies, pasakos visiem mūsu referentiem, visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijā, visiem organizatoriem. Paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs, ka viņi piekrita strādāt nedaudz ilgāk nekā paredzēts. Jauku dienu ar šo pirms pusdienu cēliens tiek noslēgts.